Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, labrīt. Liels paldies, ka esat tik agrā rīta stundā šeit pēc visu, visas nakts garumā sekošanas ziņām. Es, es domāju, ka varbūt būšu viens šeit itre komitejas sanāksmē, tā kā paldies, ka esat ieradušies. Mums ir ļoti svarīgs temats - energo nabadzība, jeb enerģetiskā nabadzība. Bet sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Ja nav komentāru, tad varam pieņemt darba kārtību bez jebkādiem grozījumiem. Nekāds komentārs nered, neredzu. Mūsu sanāksmes beigās Tas būs rīt 6.30 vakarā. Mums būs citi jautājumi. Punkts. Tā kā, ja jums ir citi jautājumi, kāda informācija, tad taupiet to līdz rītdienas pusseptiņiem vakarā. Priekšsēdētāji paziņojumi. Rītdien deviņos notiks balsojums pār radošajām nozarēm. Mums ir e, kopīga atbildība ar kultu komiteju, kas pievienosies mūsu šajā telpā. Balsošana savukārt sāksies pusdien desmitos, tātad deviņos mēs sākam balsot par radošajām nozarēm kopā ar kultūras e, lietu komiteju, paliekam šai pašā zālē un desmitos mums būs sava balsošana. Rubikungs. Jā, paldies, priekšsarētāji. Vēlētos ITRE komitejas priekšsarētājiem Bužekungam eh, pateikt paldies eh, par to, ka viņš eh, to ietvaros ir spējis iekļaut MEP peering schēmu Un e, ir prieks redzēt zinātniekus e, šeit, ITRE komitejā. E, viņi trīs dienas mums būs Eiropas parlamentā, vakar bija lielā atklāšanas sanāksme, mums ir speciāls par telekomunikācijām, tālāk par pārtiks apgādes drošību speciālisti. Tātad mums ir iespēja tikties ar zinātniekiem trīs dienas šeit parlamentā, un tad otrādi deputāti divas, trīs dienas pēc zinātniekiem. Šī ir lieliska programma. Vēlējos pateikt paldies. Paldies. Eh, esiet sveicināti mūsu komitejas sanāksmē. Es īsti nezinu, kur jūs sēžat. Vai jūs varbūt varat eh, pacelt roku vai kādu citādāk dot ziņu? Jā, paldies, paldies, ka esat mūsu komitejas sanāksmē un jūsu, paldies par jūsu darbību arī stoa e, sanāksmēs. Vakar bija ļoti aktīva diena. Mums bija pilna darba kārtība. Paldies kolēģim e, Paulam Rūbigam, kā stāvā priekšsēdētājiem, kurš organizēja visus šos pasākums. Tālāk pirmdien, 21. novembrī Strasbūrā, notiks kopīgā Agri NV ITRE uh, Eh, sanāksme par eh, jaunās Eiropas Savienības meža saimniecības, eh, meža saimniecības stratēģijas īstenošanu no septiņiem līdz pusdeviņiem vakarā Strasbūrā. Pirmdien, 21. novembrī. Septiņi līdz pusdeviņi. Agri, Envi un Itra komiteju kopīgā sanāksmē Eiropas Savienības mežsaimniecības stratēģija. Ļoti svarīgs temats. Trīs komitejas kopā. Tagad ķeramies klāt pie mūsu temata - enerģētiskā nabadzība. Vēlos sveikt jūs šajā seminārā, kur ITRE komiteja organizē par enerģētisko nabadzību. Šis fenomens aizvien vairāk kļūst par problēmu Eiropā saskaņā ar aplēsēm. No 50 līdz 125 miljoniem iedzīvotāji Eiropas Savienībā cieši vai vismaz ir saskārušies ar risku kļūt par enerģētikas, eh, eh, pakļautiem enerģētiskai nabadzībai. Tā ir, šeit ir dažādi iemesli, kāpēc tas e, ir noticis, bet e, pamatā vienkārši cilvēkiem pietrūks naudas rēķinu apmaksai. Nav svarīgi, kāds ir bijis sākotnējs iemesls. tiek prognozēts, ka pāreja uz e, zemu oglekļa ekonomiku var palielināt šo cilvēku skaitu, kas pakļauti ir enerģiskai nabadzībai. Uh, jo šai pārejas periods var būt saistīts ar noteiktām papildu izmaksām. ITRE komiteja e, savā darbā vienmēr ir diskutējusi par šo problēmu, mēs jūtamies atbildīgi par šo jomu. Vēlos atgādināt, ka 2015. gada rezolūcijā virzībā uz Eiropas Savienības enerģētisko savienību parlaments aicināja komisiju nākt klajā ar paziņojumu par enerģētisko nabadzību kur cerams būs definīcija un indikātori minēti, kuru papildinās rīcības plānu eh, par to, kā apkaro šo fenomenu. Un mēs šobrīd izvērtējam, eh, mēs šobrīd gaidām priekšlikums no komisijas un vēlētos eh, dzirdēt risinājums enerģiskajai nabadzības problēmai. Uh, energoefektivitātes direktīva un ēku energoefektivitātes eh, direktīva. Tāpat arī elektrības eh, tirgus izveides eh, pārskatīšana. Tātad vien, mums būs no Eiropas komisijas priekšlikums šai jomā, kas būs viena mēneša laikā jāizskata. Līdz ar to šajā kontekstā mēs organizējam šo semināru, kur eksperti eh, prezentēs eh, rezultāts pētījumam, kuru ir pasūtījusi ITRE komiteja šai jomā. Ļaujiet man tad ķerties klāt pie jau konkrētākām lietām. Pir pirmā runātāja Un es vēlos arī pap, papildus norādīt, ka mūsu mājaslapā prezentācijas būs publicētas. Un vēlos atgādināt arī e, runātājiem, ka viņiem ir atvēlēts 15 minūtes katram. Tātad 15 minūtes nevairāk. Aicināšu pieturēties pie tā. Pirmā e, runātāja ir Saska Petrova. Sēž man tieši blakus. Lektore Mančesteras Universitātē. Viņa runās par enerģētiskās nabadzības ainavu Eiropas Savienībā no zinātniskās perspektīvas. Viņa ir ļoti labi sagatavojusies. Viņa ir vīdes pārvaldības Nē, viņa, viņa ir lektore vides izglītības un attīstības e, skolā Mančestrā. Tāpat arī ir pētnieciskā koordinātora e, sadarbības centram e, Mančestras pilsētu vidas institūtā. Tātad ne strādā ne tikai Mančestras universitātē, bet arī Mančestras pilsētā, pašvaldībā tātad un pēta to, kā eh, kopienas un cilvēkus ietekmē zem oglekļa eh, pilsētvidas pārēja un, un dod tad vārdu Petros kundzei. Paldies! Tagad jūs varat dzirdēt arī mani. Paldies! Labrīt! Prieks būt šeit! Vēlos pateikties organizatoriem par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā seminārā. Šis seminārs kā jau reizi parāda, ka enerģiskā nabadzība eh, piesaista aizvien lielāku uzmanību Eiropas Savienībām. Enerģiskā nabadzība ir kļuvusi eh, par daļu no leksikas, ko ikdienā izmanto Eiropas Savienības iestādēs. Un pilnībā ir eh, iekļauta arī trešajā enerģētikas paketē, kā arī enerģētikas ietvarā. Mana prezentācija uh, pavisam īsi prezentēs eh, zinātniskos pierādījumus eh, saistībā ar šo fenomenu Eiropā. Savas prezentācijas sākumā vēlos norādīt, ka enerģetiskā nabadzība tiek saprasta atšķirīgi un atšķirīgi arī izmantot Eiropas Savienībā. Tādi e, jēdzieni kā nemaksāšana, e, augstās mājas un enerģētiskā nestabilitāte ir bijuši līdzīgi termini, kas ir izmantot šim pašam fenomenam. Tomēr lielākā daļa darba ir veikta apvienotā karalistē, kur Bordmans e, savu laiku apskat, aprakstīja visap, visaptarošo problēmu. Viņa saprata šo problēmu kā e, to, ka mājasemniecība nevar atļauties apkures pakalpojumus, ja bija jātērē vairāk kā 10% no saviem ieņēmumiem eh, šī rēķina apmaksai. Nesen ekonomists Džons Hils eh, sagatavoja eh, to skaidrojumu šai definīcijai. Viņš ierosināja precizēt to apvienotās karalists kontekstā, kā zemo izmaksu um, pak, pak, e, zemo izmaksu e, versiju. Šeit ir e, pieminama daudzi zinātnieki, kas ir strādājuši pie šīs definīcijas, lai nonāktu pie globālas definīcijas. Mums svarīgākais bija ne tikai aprakstīt pašreizējo situāciju mājasemniecībām, kuras var kļūt par enerģētiski nabadzīgām, bet drīzāk eh, konstatēt riskus un iemeslus, ka kādēļ kāda mājasemniecība nonāk eh, šajā riskā un apstākļu, kas varētu ļaut eh, mājasemniecībai iziet no, no šīs nabadzības. Uh, Tā kā mūsuprāt tā nav statiska situācija, mājasemniecība var gan atrasties šai e, enerģētiskajā nabadzībā, gan iziet no tās. Līdz ar to mūsu definīcija ir tāda, ka tā ir situācija e, vai vairāku risku kombinācija, kas e, var novest pie tā, ka mājasemniecība kļūst enerģētiski nabadzība. Līdz ar to tas nozīmē, ka viņi nevar atļauties materiālai Eh, pirkt eh, energo pakalpojumus. Ir bijuši daudzi zinātnieki, kas ir eh, pa, mēģinājuši pamatot, kāpēc ir vai nav nepieciešama kopīga definīcija enerģetiskai nabadzības politikai. Piemēram, Tomsone un citi kolēģi ir e, norādījusi, ka Eiropas Savienībā kopīga definīcija var palīdzēt e, veicināt atpazīstamību, tā skaitā politisko atpazīstamību šai problēmai. Un tādējādi varētu arī palīdzēt atrisināt, e, zinām, apjukumu terminoloģijā, jo dažkārt mēs atšķirīgi skatāmies uz šo lietu. Un tas, kas mums ir šobrīd, tas var palīdzēt veidzot, veidot politikā sinerģiju, apvienojot darbu vairākas jomās - sociāla politikā, rūpniecībā, veselības aprūpas politikā, kā arī tīrie enerģētikā attiecībā uz elektrības vai gāzes tirgiem. Citi kolēģi ir bijuši pret šādu kopīgu definīciju, jo viņu prāt kopīga definā, definīcija var um, likt izzust specifiskiem geogrāfiskiem apstākļiem, piemēram, atšķirīgas sociāla-ekonomiskās eh, situācijas Eiropas Savienībā, politiskie apstākļi un dažādas re, atšķirīgi reģionālie apstākļi, kas e, pastāv Eiropas Savienībā. Izprotot e, virzošos spēkus enerģētiskajā nabadzībā, e, Šī izpratne pēdējos gados ir uzlabojusies. Tradicionāli pētniecība šajā jomā ir identificējusi trīs eh, galvenos faktorus eh, - energoresursu cenas, samazināt ienākumu aizsarniecībā un dzīvošana energo neefektīvā ēkā. Ja jūs atceraties manu slaidu, šeit ir šis trīs stūris. Eh, saistībā ar riskiem, kas tiek izmantoti, lai aprakstītu šos galvenos virzošos spēkus. Tomēr pēdējā laikā slikta energoefektivitāte tiek uzsvērta kā viens no galvenajiem principiem, jo tas noved pie uh, zema līmeņa te termokomforta, mitruma klātesamība un uh, tas eh, arī ir tieši tas, ko es vēlējos uzsvērt ka atrašanās vieta šeit, šiem faktoriem ir krustpunkts starp energo, zemo energoefektivitāti, zemākiem ienākumiem un atrašanās vietu, kas ir saistīts lielā mērā ar materiālo e, situāciju. Tā kā šeit ir vairāk runa par e, par daudz plašāku iedzienu nekā tikai zemiem ienākumiem piemēram, ģimenes ar bērniem, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti ir eh, izrādījušies vairāk pakļauti šiem riskiem. Um, ir nepieciešams eh, saprast, ka šīs ģimenes nevar pārslēgties uz citu eh, elastīgāku vai izdevīgāku um, apkuras veidu, arī ir pakļauta riskam kļūt par enerģētiski nabadzīgiem. Un bieži vien šeit ir eh, mājasēmniecības eh, īrējot telpas, var būt pakļaut lielākam riskam kļūt par enerģētiski nabadzīgiem. Tā kā mums nav kopīgas definīcijas par to, kas tad Eiropas Savienībā ir enerģetiskā nabadzība, tad ir ļoti grūti, grūti kvantificēt to, cik lielā mērā mēs varam runāt par šo fenomenu Eiropas Savienībā. Bieži vien Eiropas Savienībā tiek izmantota uh, Eurostat uh, statistika par ienākumiem un uh, sadzīves apstākļiem, un otra ir eh, mājasaniecību budžeta pētījumu dati. Un tad atkarībā no tā, kurus datus zinātnieki izmanto, skaitļi ir atšķirīgi. Skaitļi svārstās no aptuveni 50 miljoniem iedzīvotāju līdz pat 160 eh, miljoniem iedzīvotāju, eh, mājasaniecības atvainojas, nevis iedzīvotāju. Uh, Šīs eh, plaisas eh, pastāvēšana ir konstatēta zinātniskajos pētījumos, kaut arī enerģetiskā nabadzība ir konstatēta visā Eiropas Savienībā. Tomēr prevalē šeit Austruma Eiropā un Dienvidē Eiropā, un jūs redzat eh, kartē attēlot to dažādās krāsās. Un Enerģētiskās nabadzības līmenis visaugstākais ir Bulgārijā, Kiprā un Rumānijā. Iemesli šeit ir atšķirīgi. Daudz zinātniski pētījumi ir parādījuši, ka postsociālisma valstīs e, augstais e, risks saistīts ar e, augstajām cenām pēc e, energoresursu tirgu liberalizācijas. Mani kolēģi Bazarovski un Tirado Herrero ir parādījuši, kā ir pieaugušas cenas. Polijā par 33%, 22% Čehijā un 69% Ungārijā starp 2006 un 2011 gadu. Enerģētiskās nabadzības eh, līmeņi Dienvidē Eiropā ir arī ļoti augsti, bieži vien tādēļ, ka nav atbilstoša apkures eh, sistēmas un neatbilstoša mājokļa. Vid vidusjūras reģionu valstī šo situāciju ietekmē arī nepieciešamība vasarā atdzesēt eh, mājas. Līdz ar to saskaņā ar silku pētījumu datiem tiek lēsts, ka aptuveni viena trešdaļa no respondentiem astoņās Eiropas Savienības dalību valstīs pie vidusjūras nevarēja savās mājās nodrošināt pietiekami vēsu temperatūru. Taupības pasākumi Grieķijā ir ievērojami ietekmējuši enerģētiskās nabadzības situāciju valstī. Tāpat potenciāli eh, šī fenomena izplatīšanās eh, var ietekmēt eh, arī enerģētikas pārēju. To skar dekarbonizācija, kas var īpaši smagi skart zem ienākuma aizsaimniecības, ja šo zem oglekļa intervenču cenas, piemēram, ieguldījumi saules enerģijā un līdzīgi, e, tiks uzlikti caur e, rēķiniem uz mājasemniecībām. Augstāki nodokļi e, benzīnam un dīzelim un arī dabas gāzei ir mazāk negatīvi E, pret e, nabadzīgajiem. Savukārt augstākas e, elektrības cenas atstāja daudz lielāku ietekmi, un ir vairāk pētījumu, kas to pierāda. Tomēr daudzi zinātnieki apgalvo, ka universālas energo cēnu subsīdijas nav pietiekami efektīvs līdzeklis ieņēmumu pārdalīšanai, jo uh, mājasemniecībās ar augstiem ienākumiem tiek tērēts vairāk um, enerģijas. Tādēļ ienākuma atbalsts caur sociālo sistēmu tam ir jābūt daudz efektīvākam. Citās netiešas uh, metodas varētu um, iekļaut uh, sistemātisku energoefektivitātes uzlabošanu ēkām, dzīvojamam fondam un atbalstu sabiedriskā transporta sistēmai. Uh, Un šeit vajadzētu vairāk pievērsties ieņēmumu subsidēšanai, nevis e, papildu uh, izmaksu uzlikšanai. Apzinoties, ka ir ierobežots laiks, mēs varam pievērsties uh, jautājumiem, un esmu jau visu paudusi, kas ir šai slaidā, bet noslēgumā vēlos arī uh, teikt, ka esmu sagatavojusi sarakstu ar pētījumiem, kurus ir vērts eh, palasīt, ja kāds no jums ir ieinteresēts eh, uzzināt vairāk. Un vēlos arī informēt, ka mums ir arī projekts eh, saistībā ar enerģētisko nabadzību dažās no visvairāk šī fenomena skastajām valstīm - Ungārijā, Čehijā un Polijā. Mēs strādājam trīs pilsētās, uz simtiem mājasemniecību un veicām savu pētījumu par šo jautājumu. Bet katrā ziņā paldies par uzmanību. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti aizraujoša prezentācija. Un došu vārdu nākošajam runātājam, Benjaminam Graineram. Viņš ir pētnieks Berlīnas Öke institūtā. Benjamins Grainers ir eh, izglītots politiskā ziņā speciālists, īpaši pievēršot uzmanību ilgspējīgai atties, attīstībai. Tā ir viņa galvenā interešu joma. Viņš ir eksperts klimata izmaiņu politikā un ekonomikā, piemērošanās procesos starptautiskajā attīstībā un tehnoloģiskajās pārmaiņās. Par to runāja arī Saskas Petrovas kundze. Viņš eh, strādā Eko institūtā Berlīnē kopš 2014. gada. Viņš tur strādā pie dizaina, izvērtēšanas, uzraudzīšanas attiecībā uz eh, Vācijas federālo, federālo un Eiropas līmeņa enerģijas patēriņa samazināšanas politikām. Lūdzu, vārds jums. Labrīt, dāmas un kungi. Esmu pagodināts šeit uzstāties parlamentā. Pateicos organizatoriem, ka tika eh, ka mani šeit uzaicināja. Es jums pastāstīšu par nelielu pētījumu, kuru pasūtīja ITRA komiteja, veicām to pagājušajā gadā, un te ir runa par situāciju enerģētikas nabadzības sakarā vairākās dalībvalstīs un stratēģijas, kas varētu, izma, ko varētu izmantot pret to, un arī problēmas, kas saistīts ar enerģētikas nabadzības politiku. Tāda ir temata, kurus nu pat minēju. Nu, ko mēs darījām? Tas bija pētījums. Mēs mēģinājām ievākt datus, kas saistīti ar enerģētisko nabadzību, mēģinājām atrast modeļus, kas darbojas vai nedarbojas. Nebija runa par hipotēžu testēšanu, bet drīzāk par informācijas ievākšanu par notiekošo Eiropā. Ievācām publiski pieejamos datus, ziņojums no dalībās publiskajām politikām, valsts politikām un arī intervējām cilvēkus arī valstīs, tos, kas nodarbojas ar pētniecību. Enerģētikas nabadzība ir problēma visā Eiropā, kā jau minēja arī doktora Petrova. Es sīkāk par to nestāstīšu, bet kā redzat, šī problēma pastāv daudzās dalībvalstīs. Te nav runa tikai par nabadzīgākām vai bagātākām dalībvalstīm, arī Grieķija un Spānija ir skarta būtībā Te ir runa par visu Eiropu kopumā. Mēs nevarējām sīki pētīt visas dalībvalstis. Mēs izvēlējāmies vairākas dalībvalstis, kas geogrāfiski rašķirīgas ziemeļu dienvedi, ekonomiskie augsti ienākumu, zemie ienākumu līmeņa dalībvalstis. Arī uh, paņēmām dažas uh, tās saucamās vecās Eiropas Savienības dalībvalstis 2004. gada iestājušās dalībvalstis. Tātad, ko mēs secinājām? Būtībā cenas pieaug visās dalībvalstīs, kā mēs jau dzirdējām, un tā būs, tas būs arī pamats enerģētiskajai nabadzībai nākotnē. Tas ir eh, tikai ļoti vispārīgi saistīts ar makroekonomiskajiem rādītājiem, kā jau minēju, zem ienākumu dalībvalsts nevienīgās, kas no tā cieši. Enerģētikas nabadzība tiek apspriesta un iekļauta dalībvalsts politikās Vairumā dalībās tas ir svarīgs temats. Ir arī specifisks politikas ar eh, dažādu formu, taču tas viss nav spēkā visās dalībvalstīs. Tagad sīkāk pastāstīšu par dažām dalībvalstīm, kuras pētījām. Sāksim ar īriju. Īrija ir rietumu dalībvalsts diezgan augstu ien, ieņēmumu līmē, taču enerģētiskā nabadzība šo Eiropas valsts skar visnotaļ lielā līmenī. 20% cilvēku patērē vairāk kā 10% no saviem ieņēmumiem par enerģiju. Un eh, no mājokļa vairāk par puscilvēku cieši no enerģētikas nabadzības, jo uh, nav laba izolācija ēkām un ir, jā, ļoti liels ir apkuras izmaksas uh, arī klimata dēļ. Ir vairākas politikas, ir divi veidi pieeja. Pirmkārt, politika, ir saistīta ar eh, ēku uzlabošanu, padarot tās energoefektīvākas, un tad arī finansējums eh, izdevumiem par silu apkuri. Ir arī eh, īpaši pabalsti apkurs rēķiniem. Interesanti, ka ir ieregulēts uh, naftas tirgus. Daudz cilvēki izmanto apkurēju naftu, Mm, būtībā cilvēki veido tāds kā kooperatīvs kopā pērkot naftu, un tas tiek darīts regulāri, līdz ar to vēl vasarā viņi atliek rezerves fondā naudu apkurei, kas būs aktuāla ziemā. Un tad vēl ir <clears throat> Francija, arī tur 10% energoefektivitātes nabadzības gadījumā no visa budžeta ģimenes budžeti tiek veltīti apkure, taču Francijā ir tā, ka apkures piegādātāji nevar, um, juridiski nevar pārtraukt apkures piegādi, arī tad, ja rēķini netiek apmaksāti. 3,5 miljoni mājokļu maisaimniecīgi Francijā dzīvo enerģetiskās nabadzības situācijā. Tas attiec uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem Un tad ir arī abitemju schēma, kas uh, sniedz atbalstu ģimenēm ar zemiem ienākumiem mājokļa uzlabošanā. Taču tikai nedaudz cilvēki to var izmantot. 50 eh, tūkstoši mājokļu šādi tika atjaunoti, izolēti 2015. gadā, bet es jau minēju, ka ar 3,5 miljonu mājokļu tas būtu vajadzīgs. Paraudzīsimies Bulgāriju, tā ir viena no Austrumēropas valstīm, ko smagi skārs, eh, skārus apkurs mm, pieauguma problēma mm, cenu pieauguma problēma. 50% no iedzīvotājiem vispār dzīvos nabadzības sliekšņa, un uh, Bulgārijā ir daudz cilvēki priekšlaicīgi mirst. Tā ir liela problēma. Būtībā trūkst datu uh, par cilvēkiem un arī trūkst uh, resursu no valsts puses, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Bulgārijā ir sociāla politika, kas attiecas uz apkuri, taču tā tiek aprēķināta ar domu, ka tiek apkurināta viena istaba ziemā. Uh, Un tad ir daži pasākumi eh, ēku uzlabošanai, kas nav saistīta ar enerģētisko nabadzību. Un tad ir arī apvienotā karalisti. Diskusijas par enerģētisko nabadzību apvienotā karalistē mm, ir jau ar senu vēsturi, jau kopš 1980. gadiem. Ir ļoti smalki izstrādāta metodoloģija par maziem ienākumiem, un tas attiec nevis tikai uz ienākumiem, bet uh, pamatojas uz eh, hipotētiskajām izmaksām saistībā ar eh, ēkas izolētību un ar eh, apkūras nepieciešamību. Ir daudz cilvēku, kas taupa naudu, lai varētu apkurināt savus, lai būtu apkur viņa telpās. Un tāda viņi maksā 10%, mazāk par 10% no saviem ienākumiem par enerģiju, taču viņi sal, viņiem salsta. Enerģētikas uzņēmumiem ir pienākums finansēt ēku uzlabošanas pasākums, un ir pieredze, ka šis uzdevums tieks nodots dažādu institūciju un pašvaldību pārziņā. Tā tad, um, kā var vērtēt šīs politikas, cik veiksmīgs tas ir? Būtībā ir triju veidu pieeja, triju soļu pieeja, kā to vērtēt. Pirmkārt, uh, tiek definēts, kam ir vajadzīgs šis atbalsts. Otrais solis ir daļa no īstenošanas, tātad panākt, lai šie cilvēki pieprasa mm, atbalstu Un tad uh, ir arī runa par to, vai mēs vispār palīdzam šiem cilvēkiem, vai šai politikai nav nekādu panākumu. Runājot par uh, mērķa auditoriju, kā tad mēs definējam enerģētisko nabadzību? Pieeja pamatojoties uz izdevumu ir vienkārši tāda. Mēs uzdodam jautājumu, cik, cil, cik daudz no savu budžetu cilvēki veltīja atdot par apkuri. Bet te netiek ņemti vēri izdevumu samazinājumi Piemēram, ir cilvēki apvienotāji karalistē, kas nekurina pietiekošā apjomā savus dzīves vietu, un tad izskatās, ka viņi tērē mazāk par 10% no savu budžetu. Tad ir daudz sarežģītāka sistēma, kas ir iespējas precīzāk, taču e, nelaime ar to ir tā, ka e, tā ir ļoti laikietilpīga. Ir milzīgi daudz jāievāc visādu datu par ēkām un par budžeta apjomu un zinātniskie centieni no valdības puses ievākt visu šo datus vienalga neliecina par skaidrību šai jomā. Un tad vēl ir problēma, ka nav īstenas enerģiskās nabadzības definīcijas, bet tas tomēr ir saistīts ar pabalstu. Piemēram, Vācijā ir īpašs apkurs apbalsts, atbalsts, taču pabalsts, taču nav secināts, uh, vai tas saistīts ar enerģisko nabadzību vai nē. Ne. Zema, zems ienākumu, zem ienākumu nenozīmē, ka ir neefektīvi mājokļi. Būtībā te ir runa par tādu krustošanās zonu. Vai mēs strādājam ar kreiso um, loku vai ar labo loku? Paraudzīsimies uz identifikāciju. Tātad, kas ir tie cilvēkam nepieciešams atbalsts? Petravas kundze jau pieminēja Pagman kundzi, eh, un eh, tur ir secināts, ka mazāk par ceturtdaļu no visa finansējuma, kas tiek atvēlēts cilvēkiem, kam eh, nepieciešams atbalsts apkurei, sasniedz šos cilvēkus. Tātad trūkst datu, ir grūti panākt, iegūt šos datus. Un tad, protams, tas ir apkaunojums cilvēku acīs pieprasīt atbalstu apkurē pārsteidzoši, ka pat pastāvīgie pabalstu ieguvēja apvienotāja karaliste jūtas neērti pieprasīt pabalstu apkurei. Ir pozitīva pieredze tad, kad eh, šis uzdevums tiek nodots pašvaldību pārziņā, kā piemēram tas ir Francijā. Un tur tad eh, pašvaldībās labāk var identificēt eh, cilvēks, kam nepieciešams šāds atbalsts. Un Francijā šī sistēma ir bijusi ļoti efektīva. Šo grūtību sekas atainojas šajā nelielajā tabulā. Nu, tas ir, atklāt sakot, tāds subjektīvs izvērtējums. Tas ir vēl tikai pētījums. Taču redzat, ka um, tabulas augšgalā ir vairāk eh, zaļās krāsas. Tas nozīmē, ka eh, dalībvalstīs labāk tiek definēta enerģetiskā nabadzība un arī politikas, kā to apkarot. Un eh, tad tabulas apakšgalā uh, ir tumšās krāsas, jo mēs palīdzam cilvēkiem apmaksāt apkuras rēķins, taču daudzi cilvēki cīnās, jo nevar atrisināt lielo problēmu, ka ir zemas efektivitātes, zemas energoefektivitātes mājokļi un arī ir zemi ienākumi. Man bija skaitļi miljardos, bija aplēsis apvienotāji karalistē, nu, apmēram bija tā 300 miljoni Francijā tika maksāti schēmai abitemjē, un tikai daļa no mājokļiem tiešām guva no tā labumu. Paskatīsimies, kā ir plus un mīnus dažādajām politikām. Mums ir sociālie elektrības un enerģētikas tarifi, tie darbojās Grieķijā un Spānijā. Tā tad eh, it kā cilvēkiem tiek palīdzēts, taču cēloņi netiek novērsti. Enerģētikas eh, piegādātājiem ir pienākums eh, piedāvāt eh, savus pakalpojumus par zemāku cenu, bet tad problēmas viņiem bija pašiem apmaksāt savus rēķinus. Tad vēl arī runa par ēku atjaunošanu Francijā un apvienotajā karalistē. Tas atrisina enerģētiskās nabadzības cēloni. Abi temjau schēmas ietvaros Francijā tika izmantot uh, uzlabojumu cilvēkiem, un 80% no šī lab, šo atbalstu iegūšiem cilvēkiem teica, ka tiešām ir varams uzlabojums. Taču viss tā sistēma tomēr sarežģīta. Ja jūs paraugāties uz Bulgāriju, tad tur nav pietiekuši daudz finansējumu, lai uh, sniegtu atbalstu pabalstu veidā cilvēkiem, bet nu, tas būtu risinājums ilgtermiņā uzlabota energoefektivitāte ēkām. Uh, Un tad eh, tālāk problēma - enerģetiskā nabadzība nevienmēr nozīmē, ka ir neefektīvas ēkas. Daudzi cilvēki zemas kvalitātes ēkās patiesībā var atļauties maksāt par apkurtā, tad šīs divas lietas nevajadzētu jaukt. Un tad ir arī īpaši pabalsti mājokļiem ar um, zemu ienākumu Itālijā, Bulgārijā, un kas līdzīgs arī Vācijā, taču es minēju, ka tur nav pietiekoši saprotam dati. Taču problēma ar vienu ir tā pati, ka uh, īpaši nabadzīgi cilvēki nav viss uzskatāmāk redzamā mērķa auditorija, šie pavalsti viņus nesasniedz. Nelēma ir tā, ka ir daudz, tik daudz cilvēku, kurus enerģetiskā nabadzība skar Bulgāriju, tad identifikācija nav lielākā problēma. Daudz cilvēku skara enerģētiskā nabadzība, bet būtībā tas ir, tā problēma ir citāda, nav tikai runa par finansēm piešķiršanu. Problēmas ir tāds saistīts ar datu pieejamību, par mājo kvalitāti, īpaši nabadzīgo mājokļu identificēšanu. Es jau esmu pārsniedzis savai runai atvēlēto laiku. Uh, Kādu variantu, kā mēs varam palīdzēt ES līmenī? Vai ir vērts to risināt ES līmenī, jo problēmas ir tik atšķirīgas? Pirmkārt, varētu standartizēt datus par ēku energoefektivitāti. Dalībvalstis ir uzlabojušai ziņā, bet vēl nav vienots pieejams. Tad varētu stiprināt šo tematu, izmantojot e, tāds kā pilsoņa enerģētikas forums, jāizveido minimālie standarti ēku energoefektivitātei, un tad arī jāievēro subsidaritātes princips. Enerģētiskā nu, nabadzība katrā ziņā ir dalībvalsts pārziņā, bet nu, tas jālem likumlēmējiem. Paldies, ka veltiet uzmanību, un esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Trešais runātājs ir Sergio Ugate. Viņš ir eh, konsultants un direktors. Viņam ir 25 gadu konsultēšanas pieredze tādos jautājumos kā enerģētika, klimata izmaiņas, ilgspējīgas politikas un stratēģijas daudziem uh, valsts uh, mērogu un privātiem klientiem visā Eiropā, un viņš ir darbojies visā pasaulē. Viņam ir milzīga zināšanas par energoefektivitāti, uh, zāmā oglekļa ekonomikas stratēģijām, enerģētisko atkarību un ilgspējīgu attīstību. Mēs attīstam Eiropas Savienībā mūsu elektrības nozari, te runa par jaunu dizainu, un pamatoties uz to mēs varētu sacīt, ka mums būtu arī jāapkaro enerģētiskā nabadzība. Varbūt tas ir iespējams to ņemt vērā mūsu jaunajā dizainā. Mēs vēlētos uzklausīt jūsu padomus. Paldies! Paldies, priekšādētāji! Labrīt visiem! Liels paldies, ka devāt man iespēju prezentēt šī pētījuma rezultātus komitejai par zemu ienākumu maisaimniecībām. Tātad šis ir pētījums, kas sekoja man institūta kolēģu veiktajiem pētījumam, kur mēs jau skatījāmies uz uh, sociālās politikas ietekmi Eiropā un citur. Šie pētījumi balstās uz zināšanām un pētījumiem, ko ir veikuši tādi nozīmīgi zinātnieki Eiropā, kā uz kolēģi Petrova un arī viņas kolēģi. Tātad šeit bija runa par energopolitikas ietekmi un energonabadzības riskiem. Mēs jau zinām, kāda riski piemīt eh, enerģētiskai nabadzībai, un mēs arī saprotam, cik daudz cilvēku cieš no šīs enerģētiskās nabadzības. Un mēs saprotam, ka galvenie cēloņi nevienmēr ir tikai zem ienākumi. Bieži vien te ir runa arī par enerģijas eh, apjomu, ko maisaimniecība lieto. Ja maisaimniecībā ir uh, energo neefektīva, tad tā izmantos vairāk enerģijas kā citas maisaimniecības. Bez tam eh, šīs maisaimniecības īmītniekiem eh, iespējams ir zem ienākumi, tad eh, tas nozīmē, ka viņi nespēs samaksāt šo milzīgo rēķinu tāpēc, ka viņi tērē par daudz enerģijas. Tieši tāpēc energoefektivitāte ir ļoti nozīmīga uh, Um, lieta, dom, domājot par enerģētisko nabadzību. Tātad mums ir jādomā par energoefektivitāti, lai varētu samazināt uh, šo cenu, kas ir jāmaksā um, nabadzīgajām maisaimniecībām par enerģiju. Uh, Nav vajadzīga tikai sociālā politika, nav vajadzīga valsts nauda, kas ir jāiegulda subsīdijās, lai cilvēki varētu izdzīvot ziemā un uh, uzturēties uh, komfortablā vidē. Tātad, energoefektivitāte šīm maisaimniecībām. Kāda ir ietekme energoefektivitātei uh, šajās uh, zemo ienākumu maisaimniecībās? Pirmām kārtām, uh, te ir runa par ietekmi uz vīdi. Ja mēs paskatāmies uz uh, to, kas šos cilvēkus ietekmē, eh, tad eh, te ir runa par eh, sociālo ietekmi. Un šeit ir runa arī par izmešu samazināšanu un par to, kā uzlabot šo cilvēku veselību. Tas nozīmētu arī veselības izdevumu samazināšanu valdībām. Mēs varētu viņiem radīt vairāk darba iespēju, tāpat arī mēs varētu radīt uh, un nodrošināt labāku konkurētspēju, jo īpaši uh, bērniem. Tātad te ir runa uh, par ļoti lielu labumu, ko varētu būt nodrošinot energoefektivitāti. Tā vietā, lai maksātu vai nemaksātu šo mm, rēķinu, mums ir jādomā par uh, sociāliem guvumiem, uh, ko varētu mums dot energoefektivitātes uzlabošana mājasēmniecībās. Tātad mums vajadzētu likt uz to uzsvaru. Tad mēs uzdodam sev jautājumu, mēs domājam, kādas tad ir barjeras šai energoefektivitātei, ja tas ir tik saprātīgi, tad kāpēc mm, eh, ir tik daudz eh, energo neefektīvu mājasēmniecību? Un barjeras galvenokārt ir tās, ka cilvēkiem trūkst informācijas. Cilvēki vienkārši nezina, kur atrast šo informāciju, kā ietaupīt enerģiju. Vai arī ir iespējams, ka pieejamā informācija nav paredzēta konkrētajām vajadzībām. Dažkārt pastāv arī korelācija starp eh, šo zemo informētības līmeni un zemajiem ienākumiem, kas situāciju ļoti sarežģīja, bet to nevar attiecināt uz visiem. Uh, Mēs redzam, ka Austrum Eiropā ir ļoti izglītoti cilvēki, bet viņi vienkārši nespēja samaksāt rēķinus, tāpēc, ka viņu mājas nav izolētas. Otrais um, šķēršļu veids ir uh, zemā piekļuve kapitālā. Ir cilvēki, kas zina, kā nodrošināt, lai mājasēmniecības būtu efektīvākas, bet viņiem vienkārši nav līdzekļu investīcijām. Uh, Pat ja viņi zina, ka ilgtermiņā un vidējā termiņā viņi ietaupīs naudu, viņiem vienkārši nav šī sākotnējā kapitāla, tāpēc, ka viņiem nav ietaupījumu un arī uh, viņi nespēja iegūt kredītus, un tāpēc viņi ne, nepiekļūst kapitālam. Un tā ir daļa no šiem zemajiem ienākumiem. Nākamais ir uh, tas, ka pastāv arī dilēma kurš maksāt, maksās par investīcijām energoefektivitātē. Ehm, īpašnieks nevēlas maksāt par šo novatoriskumu īrniekam. Iespējams, ka viņš vēlas par to samaksāt, bet tad viņš paaugstina īres maksu. Vai arī īrnieks saka, kāpēc man tagad ir eh, jāuzlabo īpašnieku īpašums, tad viņam vienkārši pieaugs vērtība. Uh, Mēs e, līdz ar to skatāmies uz e, energo politiku, kāda politika pastāv, lai varētu vērsties pret šiem šķēršļiem. Un politiku iedalām trīs daļās. Tātad vispārējā energoefektivitātes politika, specifiskā e, energo politika zemo ienākumu mājasēmniecībām un arī šī energo politika, kuru ļoti labi aprakstīja mans kolēģis Benžamins Grenjē. Sociālā politika ļoti ātri samazina energo nabadzības risku, tāpēc, ka uh, tiek uh, domāts par uh, enerģijas rēķiniem. Šī vispārējā politika risina arī energoefektivitātes problēmas, bet, diemžēl, ļoti bieži netiek domāts par zemo ienākumu maizemniecībām, par šo segmentu. Tas nozīmē, ka uh, energopolitiku vajadzētu vērst uz šo zemo ienākumu mazsaimniecībām, lai rastos kaut kāds sociālais labums. Diemžēl Eiropā šī politika nepastāv. Tikai ļoti nedaudzām valstīm šāda politika ir paredzēta. Pārējām tādas vienkārši nav. Tagad, eh, lai jūs saprastu, par ko te ir runa. Tie ir apmēram 50 līdz 100 eh, miljonu cilvēku, kuri uh, kuriem draudē energo nabadzība, tātad eh, tie ir apmēram 55 miljoni maisaimniecību, kas dzīvo energo nabadzībā. Un programmas, kas ir veiksmīgi risinājušas šīs problēmas, ir investējušas vidēji līdz 250 līdz 500 tūkstošu eiro uz vienu mājasemniecību, lai eh, šī energoefektivitāte tiktu uzlabota. Tas nozīmē, ka ja mēs šeit runājam tādos vispārīgos skaitļos, jo šeit nav nekādu, nekādas konkrētas statistikas, tātad šeit runa tikai par aplēsēm, realitātē tas nozīmē, ka tie būtu 50 līdz 100 miljārdi eiro investīciju, lai risinātu energoefektivitātes problēmas mājsaimniecībās. Ja tas tiek izdarīts, tad, protams, mēs varam sasniegt daļēji energosavienības mērķus. Tagad, ko mēs rekomendējam attiecībā uz politikas mērķiem? Mēs šeit vēlamies likt uzsveru uz sešām galvenajām rekomendācijām, un šeit ir arī konkrēti ieteikumi. Pirmā rekomendācija. Doktor Petrov jau teica, ka Diskusijas par nerenergo nabadzību sākās tikai nesen, tikai pirms dažām desmitgadēm un galvenokārt Lielbritānijā. Pašlaik visā Eiropā mēs varam runāt par energo nabadzību. Tomēr mums nav kopējas definīcijas energo nabadzībai Eiropas līmenī. Tāpat arī nav uh, sensitīvā patērētāja definīcijas. Tam ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Mēs uzskatām, ka būtu labāk nodrošināt kopēju definīciju, jo īpaši vajadzētu padomāt par uh, atšķirīgo realitāti, par uh, geogrāfiju. Un uh, šeit dalībvalstīm vajadzētu atstāt iespēju uh, pielāgot šo definīciju, lai ņemtu vērā šo konkrēto realitāti. Bet kopēja definīcija tomēr ir vajadzīga, jo, ja pastāvēs šāda kopēja juridiska definīcija, tad Eiropas direktīvas varēs būt precīzākas attiecībās to, kas ir jādara vai nav jādara energonabadzības jomā. Energoefektivitātes direktīva, kuru pašlaik pārskata, un um, arī um, ēku energoefektivitātes direktīva varētu tad vairāk domāt par eh, šiem cilvēkiem. Otrā rekomendācija. Neskatoties uz visu šo sociālo labumu, par ko mēs spriedām, mums ir jāatrisina energoefektivitātes problēma zemo ienākumu mājasēmniecībās, ja mēs gribam sasniegt klimata mērķus 2013, 30. un 50. gadam. 36% no CO2 izmešiem uh, nāk tieši no mājokļu sektora. Tas nozīmē, ka, ja mēs vēlamies sasniegt limita mērķus, visām mājasēmniecībām, gan nabadzīgajām, gan netik nabadzīgajām, gan zemu ienākumu, gan citām, ir jābūt energoefektīvām. Tas nozīmē, ka zemo ienākumu mājasēmniecībām arī ir jābūt energoefektīvām, un tas nozīmē, ka šī problēma ir jārisina arī ņemot vērā citus aspektus, ne tikai sociālos. Tātad te ir runa par uh, Eiropas klimata politikas aspektiem. Ko mēs rekomendējam? Pirmkārt, direktīvas, kas pašlaik tiek pārskatītas, energoefektivitātes un ēku uh, energoresultātu direktīvas, uh, vajadzētu skatīt tā, lai tajās būtu ņemti vērā uh, visi mājokļu segmenti, jo īpaši zemo ienākumu mājasēmniecības. Un vajadzētu arī paskatīties uz barjerām, ka vēl ar vien pastāv valstīs attiecībā uz energoefektivitātes mērķu sasniegšanu zemo ienākumu mājasēmniecībām. Tāpat varētu iespējams iekļaut arī apakšmērķus energoefektivitātei īpaši e, ietekmējumām grupām, kā zemo ienākumu mājasēmniecības. Un trešais, ēko energoefektivitātes direktīva palielina uh, prasības minimālajai energoefektivitātei. Trešā rekomendācija no sešām. Energoefektivitātes politikas veidošanā, jo īpaši vajadzētu domāt par uh, sociālo labumu, tātad par sociālajiem pabalstiem. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka tas dotu sociālo labumu. Šeit nav runa tikai par klimatu. Veidojot šo politiku, vajadzētu vērsties pret um, slikto ietekmi. Tātad, piemēram, ja jūsu enerģi, enerģijas rēķins um, samazinās, jūs nekavējoties sākt tērēt naudu uh, citām lietām. Uh, Un mūsu konkrētās rekomendācijas ir šādas, to tātad energoefektivitātes eh, direktīvā un marķējuma direktīvā vajadzētu pieprasīt dalībvalstīm ņemt vērā energoefektivitātes aspektus mācībās un izglītībā. Dalībvalstīm ir jābūt proaktīvām un ir jānodrošina arī pieredzes apmaiņas starp dalībvalstīm. To mēs Eiropā daram arvien vairāk. Un, protams, ka valstīm ir jāmācās no citām valstīm. Ceturtā rekomendācija. Politikas ietverā vajadzētu iekļaut pasākumus, kas vēršas pret šīm barjerām, kas ir attiecināmas uz konkrētiem mājokļiem, jo īpaši šiem sensitīvajiem mājokļiem. Tātad energoefektivitātes direktīvā un arī e, ēko energo rezultātu direktīvā vajadzētu uh, Mm, aicināt dalību valstīm iekļaut eh, šādās, šādas stratēģijas eh, savos ikgadējos plānos, tāpat arī vajadzētu paredzēt eh, zemās enerģijas marķējuma ēkām. Un ir tāds jauks piemērs no Nīderlandes, no Utrehtas, kas ir uh, atjaunojusi pēcgada kāros, kā, pēc kara gados celtās mājas. Un uh, šeit ir uh, radīts tāds biznesa modelis, kas ļoti labi darbojas un īrnieki ir ļoti apmierināti. Tātad arī šajās direktīvās uh, vajadzētu domāt par uzlabojumiem, ko varētu gūt visas iesaistītās puses no energoefektivitātes uzlabošanas. Un nākamā rekomendācija iz, vajadzētu nodrošināt, lai politiku izvēlas pašas dalībvalstis, un dalībvalstīm vajadzētu vispirms ieviest struktūrālu politiku. Nevajadzētu sākt ar sīkām programmām. Tātad struktūrālā politika pastāv ASV un Jaunzēlandē, un šeit veiksmes rādītāji ir ļoti labi. Eiropā mums ir ļoti jauki piemēri. Par vienu no tiem jau runāja Benjamins. Un uh, otrs labs piemērs, kuru pieminēja arī Džudita, ir uh, īrija, bet ir arī mājokļu energoefektivitātes programma Skotijā un arī uh, karetas programma Vācijā. Visās šajās programmās jau ir vajadzīgie elementi, kas um, nodrošina, ka energoefektivitātes politika ir veiksmīga. Tātad tiek sniegta pareizā informācija, kas ir uh, vērsta tieši uz uh, zemo ienākumu mājasēmniecībām. Tāpat arī tiek veikti energo auditi, nosakot, ko tieši šajā mājasēmniecībā varētu uzlabot, un palīdzība ar remontiem, piekļuve finanšu līdzekļiem. Vai nu tas tiek darīts par velti, vai arī tiek nodrošināts daļais finansējums bet tātad tiek domāts par finansējumu, par to, ka atjaunošana tiešām notiek. Un šī atjaunošana sākas tieši ar izolāciju, nevis ar radiatoru nomaiņu. Ja radiatori tiek nomainīti, tad dažkārt mēs eh, vispār vairs neko citu nespējam izdarīt. Nākamais. Dalībvalstīm vajadzētu izmantot infrastruktūras līdzekļus kas ļautu gūt vislielāko labumu no Eiropas politikas, jo īpaši šeit es domāju par kohēzijas fondu, par strateģisko investīciju fondu, par reģionālās attīstības fondu un Eiropas sociālo fondu. Šos fondus vajadzētu izmantot, lai finansētu energoefektivitāti. Paldies! Paldies par šo ļoti labo runu un prezentāciju. Tad ķeramies klāt pie diskusijas, jautājumi un atbildes. Vēlos vispirms eh, dot vārdu koordinatoriem vai viņu aizvietotājiem, bet neredzu pārāk daudz no viņiem. Vispirms sociāldemokrātu grupas eh, vārdā Grifins kundze. Sociāldemokrāti. Jā, paldies, Jeržī. Paldies par prezentācijām. Manuprāt, jums šeit ir atbalstītāji daudz šai komitejā. Es eh, atceros ziņojumu New Deal for Consumers, eh, kas bija tieši par šo tematu. Man kolēģi Soledāda un Dēns ir šeit, tāpat arī eh, organizējām semināru par šo tematu Es pārstāvu Anglijas ziemeļrietumus un eh, ne, uzskatu, ka nevi, nevienam eh, ne, nebūtu jāizvēlas starp ēšanu un apkuri. Un cilvēki, eh, un kolēģi no Maltas, pa, piemēram, teica, ka mūsu valstīs cilvēki mirst vasarā, jo nevar atļauties um, atvēsināt telpas, atdzesēt tās. Tā kā kondicionēšana arī ir svarīga, ne tikai apkure. Enerģētika un apkure, tās, tam ir jābūt pat pamattiesībām. Mums ir jāturpina strādāt, lai sasniegtu šo mērķi. Viss, ko jūs norādījāt iepriekšējā prezentācijā, tas ir saistīts ar visu mūsu likumdošanu. Ja enerģētika vairs nebūs kā prece, tikai energoresursu pārdošana, bet gan kā pamatiesība Tā parasti arī eh, patērētēm ir jābūt tie iespējai mainīt piegādātāju, automātiski saņemt informāciju par zemākiem tarifiem. Mēs strādājam pie tā visa, bet zinām, ka 1% pieaugums energoefektivitātē nozīmē, ka 3 miljonu mājas var tik renovētas un 7 miljonu cilvēki iziet no enerģētiskās nabadzības. Bieži vien vistrūcīgākie cilvēki iedzīvotāji dzīvo mājās ar vislielāko um, enerģijas zudumu. Un bieži vien mēs uh, redzam visdažādākos um, māju veidus. Un par, jūs runājat par īres tirgus. Kādu iniciatīvu mēs varam radīt, uh, lai um, izmantu, piemēram, uh, pensiju fondu līdzekļus un citus avotus? Nu, rīcībai vietējā līmenī ir liela nozīme. COP21 Marakešā. Eh, šeit nav runa tikai par sociālajiem risinājumiem, bet arī par klimatu pārmaiņām, ekonomikas politiku un tā tālāk. Jūs jau zināt, ka komisija ir piekritusi izveidot um, ehm, tādu enerģētisku observatoriju, novērojumu centru uh, kas tiks izveidots 2017. gadā. Mēs vēlamies redzēt uzticamus labus datus, kā jūs jau minējāt, tur ir uh, daudz trūkumu. Vēlamies kopīgu definīciju par enerģetisko nabadzību un varbūt jūs varat mudināt Miguelu Kanjeti uh, nu, izstrādāt šo definīciju, bet galvenais, ko mēs sakam komisijai, ir tas, ka mums nepieciešams apmaiņa ar labāko praksi. Ja mēs zinām šo labāko praksi, uh, E, Skotijā, Vācijā, citur, tad nu, nodrošinām to, ka Bulgārija to zina Liverpūlē, e, Rumānijā, visur. Un tur, kur ir izcinājumi, ir atrasti, vai tie ir sociāli, vai ekonomiski, politiski. Tur mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tas ir zināms arī citās dalību valstīs. Es zinu, es pārstāvu sievietes. Ja kas bija pilnīgā šausmās no tā, ka nāks šis e, rēķins par apkuri. Un es zinu, Jerži, ka visā Eiropas Savienībā mums ir jānodrošina, ka e, tas, ka nedrīkst e, atslēgt apkuri cilvēkiem. Paldies, Tereza, EKR grupas vārdā. Mūsu vicepriekšsētājs Henkaļkungs. Jā. Yeah. Es nedomāju, ka šeit šīs runas bija e, veltas, ka šeit visi tāpat tam tic, nu, man dažas problēmas sagādāja dzirdētājs. Izskatās, ka viena un tie paši cilvēki, tās pašas grupas, kas ir atbildīgas par energoresursu cenu pacelšanu, ir tagad tās, kas ir nobažījušās par to, kādu ietekmi šīs augstās cenas atstājas trūcīgajiem. Vēlos e, nodrošināt, ka mēs saprotam šo saikni un par to es neko nedzirdēju šorīt. Es arī uzskatu, ka tas ir eh, tiešām žēl, ka ir cilvēku, kur nevar atļauties pirkt šo enerģiju, bet ir tikpat slikti, ka cilvēki nevar atļauties pārtiku vai maksāt par mājokli vai apģērbu. Un tagad mums e, būs e, nabadzības izskaušanas programmas katram elementam atsevišķi, kas ir nepieciešams, lai cilvēks izdzīvotu. Es domāju, ka mums ir sociālā politika, kuras mērķis ir cīnīties ar nabadzību, un es uzskatu, ka tas ir pareizi. Mums ir vides politika, kuras mērķis ir risināt klimata pārmaiņas, mums ir enerģētikas politika, bet ja tagad mēs sāksim jau kopā sociālās politikas, nabadzības apkarošanas politiku un citām politikām, un tad es teiktu, ka mums būs ļoti dīvaini valsts intervences gadījumi. Teikšu tā, neesmu pārliecināts, ka mēs risinām šo problēmu pareizā veidā. Paldies! Klots Turmas zaļie. Paldies, Jeržī. Pirmā lieta, ko es vēlos teikt, ir nabadzība ir nabadzība. Mums ir liela problēma Eiropā. Mums ir slikta krīzes e, pārvaldība, pārāk ilgs taupības politikas, e, kas ir iedzenis miljoniem cilvēku, kas nebija nabadzībā, tagad ir iedzīti nabadzībā. Runāsim par plašāku kontekstu. Uh, Un tad ir konkrēts jautājums par enerģētisko nabadzību, kas, manuprāt, ir e, saistīts ar divām jomām. Konkrētu situāciju bijušajā PSRS teritorijā un subsidētas e, mākslīgi pazeminātas energoresursu cenas. Un, un viņiem nav vēl pirktspēja, kāda ir Dānijā vai Vācijā šobrīd. Līdz ar to tas, kas, manuprāt, ir nepieciešams, šeit es piekrītu. Pirmkārt, ir vajadzīga kopīga definīcija, lai nodrošinātu, ka arī uh, karaliene nav enerģi, uh, eh, enerģiski nabadzīga. Jo tas, ka Buckinghams pils iedzīvotāji varbūt enerģiski nabadzības, vienkārši ir uh, nonsens kaut kāds. Uh, Runāja arī par energoefektivitātes politikas izstrādi. Tā tika izstrādāta vidējā līdz augsta ienākuma uh, klasei. Cilvēkiem, kuriem ir pieeja internetam un kuriem ir skaidra nauda. Man patīk uh, uh, pēdējā runātā Sergio Gatīs sacītājs, kā nodrošināt piekļuvi kapitālam un kā mēs varam uh, nodrošināt eh, informācijas eh, pieeju tiem cilvēkiem, kuriem nav eh, universitātes izglītība. Paskroties bieži vien, kādas ir detalizētās formulas šīm energoefektivitātes programmām, es vēlos divas, trīs lietas no, Eiropā, no Eiropas. Pirmkārt, es vēlos lielu programmu, kur kopā tiek savesti lielie dalībnieki Eiropā, kas spriestu, nu, kā veidot energopolitiku zema ienākuma aizsaimniecībām. Otrakārt, es vēlos, lai Eiropas Savienības budžeta līdzekļi, struktūra fonda līdzekļi, Junker fonda līdzekļi tiktu labāk īstenoti Austrum Eiropā, jo manis minēto iemeslu dēļ Austrum Eiropā ir specifiska problēma. Eh, viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts Eiropai nepieciešama lielāka struktūra fonda atbalsts, eh, Junker eh, fonda atbalsts un sociālā fonda līdzekļi, kas palīdzētu e Austrum Eiropai uzlabot e dzīvokļu fondu un dzīvojamā fondu kā tādu. Man prieks par vakardienas komisijas paziņojumu par jaunu darba plānu, par dizainu, lai būtu efektīvas uh, E, ierīces. Un tas ir labākais un lētākais veids, kā samazināt e, elektrības rēķinus. Man prieks, ka Junkera un Timerman kungi ir beidzot sapratuši, ka mēs esam uzlabojuši situāciju. Un Zviedrijā būs iespējams ar šiem jauniem pasākumiem e, saistībā ar elektromotoriem un ūdensildītājiem uzlabot ievērojami situāciju. Paldies tālāk Silikjotis kungs, goja grupas koordinators. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos pateikties runātājiem. Es domāju, ir pamatoti secināt, ka plašs iedzīvotāju skaists cieš no enerģētiskās nabadzības. Šiem cilvēkiem nav iespējas apmaksāt uh, savas enerģētiskās vajadzības, vai tas attiekties uz elektrību vai uz apkuri. Un uh, valstīs, uh, kas ir dienvidos, vasarā arī ir papildu izdevumi lielā karstumdēļ. Es piekrītu. Kas šodien ir enerģija? Tā ir uh, ikdienas nepieciešamība, tā ir uzskatām par pamatiesībām. Tā tad ir jāparedz iespēja visiem, lai būtu piekļuve lētai enerģijai. Pasākumi, kurus jūs pieminējāt, manā skatījumā nav vērtējumi par zēmu, īpaši sociālo grupu atbalstu, uh, vai energoefektivitātes uzlabošana. Taču tas neatbild uz galveno jautājumu. Mūsu skatījumā tik ilgi, kamēr enerģijas ražošanas un piegādes tīkli atradīsies privātās rokās, enerģētiskās nabadzības problēma netiks atrasināta. Pār par visu ir vajadzīgs, lai šie tīkli piederētu valstī, lai valsts varētu uzņemties savu atbildību pilsoņu priekšā jo šodien ar tām ekonomikas politikām, taupības politikām, liberālismu politikām cilvēki vairs nevar savas pamat vajadzības apmaksāt. Lai viņš, piemēram, katru dienu varētu e, ēst un lai viņam būtu pajumta, tad skaidrs, ka šīs e, vajadzības e, to apmaksas iespējas trūkums attiecas arī uz ener enerģiju. Valsts uh, veids eh, sociālo uh, struktu, eh, sociālo misiju, taču ir jāpanāk, lai cilvēkiem pašiem būtu pieeja lētai enerģetikai. Pieminēšu divus piemērus no dienvidu valstīm. Grieķijā šodien ir tādi reģioni krīzes dēļ, kas ir ļoti nabadzīgi. Ir dabas gāzes tīkli, taču daudzām, daudziem mājokļiem nav iespējas eh, iegādāties šo šīs iekārs, lai viņi varētu izmantot dabas gāzi. Tad mums jāpalīdz uh, mājokļiem ieviest uh, šādu sistēmu. Nepietiek ar to, ka tīkls ir uh, aizsniedzies visur. Un cits piemērs Kipra. Kiprā ir tāda sistēma, saskaņā ar kuru tiek sniegts atbalsts mājokļiem, kuriem nav ekonomiskās iespējas izveidot uh, Um, saules paneļus. Taču uh, pateicoties tam, ka kāds, kāds cits ir spējis uzlikt uh, šos uh, saules paneļus, izmaksas tiek sadalītas un arī izdevumi līdz ar to ir mazāk. Tā tad ir jābūt infrastruktūrai, lai visiem būtu piekļuve enerģijai. Vēl viena lieta, ko vēlos sacīt, ir tādas dalībvalstis, tāda reģiona Eiropas Savienībā, kas nav pieslēgti lielajiem enerģijas tīkliem. Līdz ar to re, šiem reģionam nav piekļuvusi lētai enerģijai. Pieminēšu divus piemērus. Uh, Kipra, kas ir uh, sala, un uh, arī Grieķijas salas kurām nav piekļuve lielajiem Eiropas tīkliem, līdz ar to visa elektroenerģija, visa enerģija ir uh, dārga un tā tiek pirkta no citurienes. Paldies. Thank you very much, kolēģi. Jā, paldies, kolēģi. Tālāk Količek kungs, mūsu vicepriekšsēdētājs. Děkuji, děkuji za slovo. Tady zelený kolega, který zrovna diskutuje eh, s panem předsedou. Jā, paldies. Tika sacīts eh, eh, daudz kas. Eh, tika sacīts, piemēram, ka cilvēki Austrum Eiropā bija pieraduši pie lētas enerģijas, bet enerģija bija lēta visur - Francijā, Beļģijā. Uh, Pat Anglijā enerģija bija daudz lētāka, jo agrāk bija valstīm savi eh, energoavoti. Salīdzinot, kādas ir iespējas cilvēkiem, ir jāņem vāra, vērā arī viņu vidējās algas, piemēram. Čehijā vai Bulgārijā tikai trešdaļa no cilvēkiem saņem vidēji līmeņa algas, pārējie visi saņem zemas Un salīdzinot vidējās algas e, Čehijā, Bulgārijā un Rietumē Eiropā, mēs varam teikt, ka liela daļa no cilvēkiem Austrum Eiropas valstīs nevar atļauties um, daudzas lietas. Un ja Liverpūlē ir, piemēram, problēmas, vai e, drīzāk e, di Un uh, <clears throat> Liverpoolē tā nevarētu būt īpaši problēma ar pārāk karstu laiku, cik man zināms. Kas attiecas uz Dienvidu Eiropu? Uh, ir nepieciešams uh, uzlabot izolāciju ēkām, logiem, bet, uh, manuprāt, vislielākā problēma uh, salīdzinot uh, situāciju dalību valstīs, bieži vien atšķirības starp algām ir desmitkārtīgi. Tā kā šī plaisa ir ļoti liela. Mums vienkārši jāsamazina šī atšķirība starp algu līmeņiem, un tikai pēc tam mēs varam runāt par kādām eh, vienotām definīcijām par enerģētisko nabadzību. Jo nevar salīdzināt bagātās valstis ar nabadzīgajām valstīm. Tad, ja pēc, jūs, pēc jūsu aprēķiniem, tad 50% no Bulgārijas iedzīvotājiem būtu enerģētiski nabadzība vai Francijā vai Beneluks valstīs, kur algas ir daudz augstākas, jo situācija būtu pilnīgi savādāka. Mēs redzam, ka viss šī e, izolācijas, e, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi e, vai saules bateriju paneļi Tas viss ir iespējams Rietumē Eiropas valstīs, jo cilvēki var to atļauties. Un tā, manuprāt, ir būtiskākā problēma. Paldies! Jā, Marija, neredzēju jūs pirms tam zālē, e, tāpēc e, dod jums vārdus šobrīd. Jā, paldies! Es vēlējos vispirms pateikties visiem, e, ekspertiem, jo ir svarīgi saprast, ka enerģētikas e, nabadzības apkarošana ir ļoti aktuāls jautājums, pie kura jāķeras ļoti ātri. Otrkārt, cik īsā laikā mēs varam atrisināt šo problēmu? Protams, ir jāsāk ar labākās prakses apmaiņu. Tas ir īpaši svarīgs e, e, jautājums saistībā ar ēku energoefektivitātes uzlabošanu Bet, protams, ir eh, jāizmanto līdzekļi, kas ir pieejami no daudzgadu finanšu schēmas un, protams, arī investīcija līdzekļi. Un mums labi piemēri no Francijas, Parīzes, piemēram, kur 6000 dzīvokļu vai māju ir uh, šādi aprīkotas. Un ir svarīgi noskaidrot, kā tas ir ticis darīts. Kas saistīts ar Grieķiju? Vēlos teikt, ka eh, mūsu valsts eh, elektroapgādes uzņēmumu privatizācija ir ļoti aktuāls jautājums. Mums ir daudz iebildumu, ko mēs dzirdam arī no ministriem valdībā. Bet ir svarīgi ne tikai turpināt eh, normatīvu aktu pieņemšanu, bet arī strādāt pie labākas izpildes. Jā, nu ar to mēs noslēdzam jautājumu daļu un tagad pārējām pie uh, atbilžu daļas. Lūdzu, vārds jums! Thank you for all your comments. Lielas paldies, paldies par jūsu komentāriem, par uzdotiem jautājumiem. Es vēlētos atgriezties pie dažiem no maniem izteikumiem. Pirmkārt, enerģētiskā nabadzība varbūt nav pareizais termins, jo te nav runa par ienākumu vienu. Kā jau es sacīju, Te krustojas vairāki faktori, kas galvenokārt izpaužas kā materiāls trūkums, nevis kā nabadzība. Kad mēs runājam par pārtiks trūkumu, tad ir runa par pārtiku par to, vai cilvēki var vai nevar iegādāties dažādas pārtiks veidus. Kad mēs runājam par enerģētisko nabadzību, tad te ir runa ne tikai par jūsu ienākumu līmeni, bet arī par jūsu mājokli, par jūsu spēju dzīvot normāli kādā sabiedrībā. Un mēs redzam, ka visā Eiropas Savienībā, ne tikai Austruma Eiropā un Dienvidē Eiropā, cilvēki, kam ir vidēji ienākumi, un uh, ir uh, iesprūduši, ja tā varētu sacīt, īres uh, tirgu, kas nav regulēts, tad viņi arī var piedzīvot šo materiālo nabadzību, jo atbalsts viņam nav pieejams. Pat tad, ja viņu ienākumi ir augsta līmeņa, beig beigās tas nav pietiekams līmenis, lai viņi varētu apmaksāt visus savus rēķinus. Vēl viena lieta, ko vēlējos pieminēt, ir zemo ieņēmumu mājokļi. Jā, pētījumi liecina par to, ka morāli augsti attīstītā sabiedrībā mums jādomā par zemu ieņēmumu mājokļiem, un viņiem būtu šiem cilvēkiem jādzīvo ne tikai atbilstošos mājokļos, bet te ir vēl viens iemesls labums, kas izriet no energoefektivitātes ir daudzveidīgs, to jau pieminēja vairāk kolēģi. Akadēmiskie pētījumi liecina par to, ka cilvēki, kas dzīvo sociālos mājokļos, Te nav runa tikai par zemu oglekļa ekonomiku, jo sākumā cilvēki gal galā daudz enerģijas netērē, jo viņi neļauj sev tā darīt. Bet ja mēs reāli uzlabot viņu mājokļu energoefektivitāti, tad arī mūsu veselības sistēma, valsts veselības aprūpas sistēma, nasta, kas gūstas uz tās pleciem, arī var samazināties. Tātad, kad mēs runājam par enerģētisko nabadzību, jāņem vērā arī labumi vairākās nozarēs. Ja atgriežamies postsociālismu valstīs, Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā, tad man ir jāatzīst, ka ir veikti ievērojumi centieni dažās no šīm valstīm, piemēram, attiecībā uz enerģētisko nabadzību. Šajā gadījumā vēlos pieminēt ideju par zelena uzponu Čehijā Tas bija gadījums, kad valsts sniedza ievērojumu finansējumu, lai uzlabotu ēku enerģētisko efektivitāti. Viena problēma, kas ir konstatējama vairākās valstīs, ir tā, ka lēmumi, kas tika pieņemti postsociālā periodā, dažos gadījumos, dažās pilsētās, noved pie tā, ka mājokļi e, ir pakļauti enerģētikas sistēma, kas nav elastīgas, ka, piemēram, ir centrālā apkure, um, privātā valsts partnerība un mājokļi, kam nav nekādas izvēles, tiem ir jāizmanto centrālā apkura, kaut arī tās izmaksas ļoti lielas. Tā te būtībā runa par izvēles iespēju. Protams, daudz, kas jau ir paveikts, taču ar vien ir uh, iespējas situāciju uzlabot. Vēl ko gribēju sacīt. Ja mēs atgriežamies pie mans prezentācijas, šie seši faktori, viens no faktoriem ir enerģētikas sistēmas elastība. Ja mēs atgriežamies pie definīcijas, kāds jau sacīja, ja mēs izmantojam šo 10% definīciju, tad eh, apvienotā karaliste tiktu uzskatām par enerģētiski nabadzīgu valsti, jo arī uh, karalienei, lūk, par apkuri jātērē vairāk par 10%. Jā, bet te atslēgas vārds ir izvēle. Eiropas Savienībā fakts ir tāds, ka nav iespējas pāriet no vienas e, enerģetikas sistēmas uz citu Un tagad es tiešām atbalstu šo ideju. Manā skatījumā ir pienācis īstais brīdis runāt par enerģētisko nabadzību īpaši. Domājot par enerģētisko pāreju, proti dekarbonizācijas procesu. Kurš par to maksās? Lielas paldies! Lūdzu, nākošajam runātājam vārds. Paldies! priekšsēdētāju. Vēlos atgriezties pie pāris punktiem, kas izskanēja diskusijās. Pirmkārt, arī es uzskatu, ka enerģētiskā nabadzība ir vērtīga koncepcija. Protams, mēs runājam par enerģētikas politiku, sociālo politiku, un šīs lietas var nošķirt viena no otras. Taču ir tāda joma, kur abas šīs lietas krustojas, proti, enerģētiskā nabadzība, jo Kā jau sacīja, finansējums, kad būtu vajadzīgs, lai visu mājokļus padarītu energoefektīvs, ir milzīgs. Un tad kā tu vari izvirzīt prioritātes? Šai ziņā ir jādomā par enerģētisko nabadzību, kā par veidu, kā prioritizēt finansējumu energoefektivitāte, jo tā mēs uzlabojam arī zemu ieņēmumu cilvēku veselību un samazinām spiedienu sociālo sistēmu. Es domāju, ir vērtīgi šo politiku skatīgi atsevišķi. Otrakārt, runājot par enerģiskās nabadzības cēloņiem, vairāki uh, cēloņi jau tika minēti - neoliberālisms, taupība, taupības pasākumi, protams, tad ir runa par katra politisko nostāju. Taču tad, ja mēs nerunājam par politikām, raugāmies uz World Energy Outlook, ko starptautiskā enerģētikas uh, aģentūra publicējusi, es domāju, gaidāms tagad jaunākais, enerģetikas cenas eh, pieaugs, pat tad, ja tiek ņemta vērā eh, gāzes cena un eh, inflācija. Un tas nozīmē, ka cilvēki ir neaizsargāti pret enerģetikas cenas pieaugumu. Tā tad ir jāiestājas par atjaunīgajiem enerģijas avotiem, klimata politiku. Tā sabiedrība arī ir izturīgāka attiecībā pret fosilās enerģijas izmaksu pieaugumu. Un te jau tika minēts enerģētiskās nabadzības definīcija. Pr protams, būtu absurdi uh, teikt, ka karaliene arī dzīvo enerģētiskās nabadzības apstākļos. Taču mums ir nepieciešami daudzi dati. Ja mēs paraugāmies uz Pekingams uh, eh, pīli, tad mums jāpajaut, cik daudz enerģijas nepieciešams, lai to sildīt uz, piemēram, 20 grādiem. Un tad jāskatās, uh, vai izmaksas par to būtu lielākas par 10%, ja Karlīnai pašai par to jāmaksā. Taču mēs veicām savu pētījumu kā valsts uh, pasūtījumu veicēju, un tad, protams, vienmēr ir jautājums, cik precīzi var būt jūsu dati, un ja jūs rīcībā ir ierobežots finansējums, tad ar vienu ir jā, jāpievērš kompromisiem. Nu, tas ir viss, kas man sakāms. Paldies. Lielas paldies, Benjamin Graiman kungs, un lūdzu vārds Sergio Garte. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es vispirms pārdomu, nākšu klējā pārdomu. Iedomājieties cilvēks ar zemiem ienākumiem. Uh, pēkšņi izjūt bioloģisku nepieciešamību ēst divreiz vairāk, bet viņam ir ļoti, viņam ir zemi ienākumi. Ko tad mēs darām? Mēs palielinām sociālo atbalstu šim cilvēkam, vai arī mēs mēģinām labot šo bioloģisko trūkumu, kas neļauj viņam darboties tā kā jebkuram citam cilvēkam. Tas ir pārdomvērts. Un, protams, eh, ienākumu atšķirības ir nozīmīgas. Ja kādam ir uh, alga desmitreiz mazākā citam, tad tas, protams, ir negodīgi. Taču komisija mums uzdeva ne to analizēt. Taču padomājiet par specifisko problēmu. Dažādu politiku krustošanu, nu es nezinu, šīs diskusijas atstāšu politiķu ziņā, arī jūs par to varat spriest, taču ir fundamentālāks lietas. Enerģētiskās nabadzības cēloņi nav saistīti tikai ar zemiem ienākumiem. Runājot par enerģētikas cenām, tas ir trešais pīlārs enerģētiskās nabadzības cēloņu vidū. Mēs teicām zemi ienākumi, zema energoefektivitāte un enerģijas cenas. Jā, tiks sacīt, ka cenas ir lielas, ir interesētās personas, lai tās cenas būtu augstas, taču tagad pastāv iespēja pateicoties energoefektivitātei, ietekmēt enerģiju cenu. Elektrības eh, nozares eh, reforma pat labā norisinās komisijas līmenī. Norisinās daudzas diskusijas par to, kā organizēt elektrības nozari. Būtībā te ir runa par elastības problēmu. Ko mēs darām, lai sistēmai piešķirtu lielāku elastību, lai tad varētu to vērst uz atjaunīgiem enerģijas avotiem. Viens no sanākajiem, izplatītākajiem risinājumiem ir eh, tādu staciju veidošana, kas var darboties elastīgi. Un tad enerģija kļūst dārgāka. Ir citi risinājumi, kas ir apspriežami. Es nezinu, vai tie tiks pieņemti, taču diskusijas par tiem norisinās. Energo efektivitāte arī varētu būt risinājums. Un arī sastarpējā sasaiste, ko pieminēja, ja nemaldos, Grieķijas deputāti. Proti, deputāts um, eh, Siliķots kungs, kungs, ka pietrūks atbilstošas infrastruktūras. Tātad jānodrošina labāka sasaiste, un energoefektivitāte ir divi ļoti labi elastīgi risinājumi, ko var iekļaut elektrības uh, nozars reformā. Kāpēc? Tāpēc, ka energoefektivitāte ir tas pasākums, kas var ietekmēt cenas vairāk un katram, katrai ietekmē uz cenām ir uh, liels atspaids uh, zemu ieņēmumu mājokļiem. Runājot par konkrētiem šēršļiem, kas tik pieminēti, piekļuvu kapitālu. Jā, kā piekļūt kapitālu? Es jau teicu, uh, izmantojot Eiropas sociālos investīcijas fondu kā kohezijas fonds, Eiropas fonds strateģiskai investīcijām, reģionāls attīstības fonds un sociālais fonds. Jā, šos fondus var izmantot, taču ne tos vien. Es domāju, šie ir svarīgākie fondi, taču tie nav vienīgie. Te runa arī par tādiem fondiem, kas ir paredzēti e, drošības uzlabošanai, veselības uzlabošanai. Ja tiek patērēta patērēts mazāk enerģijas, ir labāka energoefektivitāte, tad arī uzlabojas veselība, tad kāpēc mēs nevarētu izmantot veselības aprūpas fondu, nu, vēršot to uz energoefektivitāti īpaši neaizsargātie mājokļi, jo tas taču samazinās arī izdevums veselības sistēmai. Un Francijā abitēm jē schēmā tika izmantots finansējums eh, vecāku cilvēku mājokļu atjaunošanai. Un informācijas barjera, kāds jau sacīja, ir lielisks piemērs Karitas programmas ietveros eh, Vācijā. Tur tiek pieņem darbā cilvēki bez darba, viņi tiek apmācīti, kā um, veicināt energoefektivitāti zemē ieņēmuma mājokļos. Tātad viņi apmeklē cilvēkus, kas runā tai pašā valodā, viņi saprot, par ko ir runa, un tad uh, notiek šāda sinerģija, kā piemēram uh, labāk lietot uh, apgaismojumu mājās, ietaupot uh, tas pats attiec leduskapu, tā tad var uh, izmantot informāciju struktūrālākā veidā, nevis vienkārši izplatīt kaut kur tā. Uh, tukšumā. Un paldies par jūsu komentēm. Lielas paldies jums! Lieliskas uh, uzstāšanās un precīzas atbildes no visiem jums. Tieši tātad liels paldies jums visiem Saskai Petrovai, Benjaminam Graineram un Sergio Ugārte kungam. Lielas paldies! Tagad mēs tūlīt pat. Visu labu! Longer break, I'm sorry. Because... Gribētu, lai pauze būtu garāks, atvainojos, taču mēs esam jau iekavējuši. Eiropas standarti regulas 10.5.4. 2012. īstenošana. Es uh, vēlos atsīt, ka pamatojoties 54. reglamentu pānta, IMCO ir asociētā komiteja, IMCO ir vadošā komiteja. Mums ir ekskluzīvas kompetences E, informāciju komunikāciju tehnoloģiju ziņā un novatorismu ziņā. Un mūsu referents Henkela kungs, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs norādījāt, tieši mūsu komiteja gatavos atzinumu par uh, e, IKT standartizācijas prioritātēm digitālajā vienotajā tirgū. Te ir runa gan par mākoņu datošanu, gan par 5G komunikāciju tīkliem, par kiberdrošību un arī par datiem. Balstoties uz 55. pantu, tieši mums ir ekskluzīvā kompetence šajos jautājumos, un mēs arī dalām kompetences ar IMCO komiteju. Šajā atzinumā mēs runāsim arī par kopējo standartizācijas iniciatīvu un arī novatoriskumu politiku apvārsnim 2020 un kopīgiem pētniecības centrām. Šis eh, ko, ziņojuma projekts ir jāiesniedz līdz eh, šī gada 8. decembrim. Nākamnedēļ nosūtīsim ielūgumu uz pirmo ēnu referentu sanāksmi, un tad sāksim sarunas ar pārējām politiskajām grupām. IKT standārtu galvenā funkcija ir starp eh, sadarbība, un tas ir digitālās ekonomikas eh, pamat akmens. Tas ļauj veidot digitālās platformas, kas savukārt nodrošina novatoriskumu. Cauradzami standartizācijas mehānismi Eiropas līmenī ir jāveido tā, lai tie ļautu nodrošināt eh, kopēju standartus iekšējā tirgū. Tomēr mums ir arī jāņem vērā, ka daži standarti jau ir ieviesti, un tie noteikti ir ļoti būtiski. Neskatoties uz to, IKT standarti iet daudz tālāk par iekšējā tirgus robežām. Tie ir globāli instrumenti, kas atbalsta novatoriskumu politiku un ļauj mūsu Eiropas rūpniecībai kļūt globālai. Mēs atbalstām piecas galvenās IKT prioritārās jomas, ko ir identificējusi komisija. Vieda un efektīva enerģijas izmantošana, uh, inteliģentas transporta sistēmas ir tikpat svarīgas un arī būtu jāņem vērā. Connect un Grows ģenerāla direktorāti ir sadarbojušies pie kopīgiem projektiem un pie IKT iniciatīvām. Tas ļauj uh, m, mm, tādām nozarēm, kas uh, nav saistīts ar IKT, uh, izvairīties no dubultošanās vai no konsekvences trūkumā. Uh, Mūsu Eiropas rūpniecības eh, veiksme ir atkarīga no digitalizācijas, tieši tāpēc iesaistīšanās standartizācijas procesos ir absolūti nepieciešama. Standartiem vajadzētu atainot modernākās tehnoloģijas, vajadzētu stiprināt saiknes starp pētniecību un novatoriskumu, un vajadzētu arī eh, saprast, kādas ir vajadzības attiecībā uz eh, starpsavienojamību, un uh, visu, ko prasīs tehnoloģiskais progress. Es gribētu norādīt, ka lielāka harmonizācija ir vajadzīga arī ar trešajām valstīm, jo īpaši ir ASV mākoņdatošanas un kiberdrošības jomā. Tieši tāpēc es gribētu aicināt Eiropas komisiju turpināt un intensificēt sadarbību ar trešajām valstīm uh, standartizācijas jomā, lai atbalstītu Eiropas ražotājus un lai Eiropas produktus varētu vieglāk pārdot visā pasaulē. Tas būtu viss priekšēdētāji. Lielas paldies referentām. Tagad Spirakī kundze, tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī Henkela kungām par šo ievadu. Es tagad gaidu Henkela kunga atzinuma projektu un arī IMCO ziņojumu, lai varētu strādāt uh, uz tādiem konkrētākiem pamatiem. Bet es gribētu pateikt pāris vārdu par Eiropas standarta modernizāciju attiecībā uz uh, komisijas paziņojumu. Jautājums ir par to, kā un kādā veidā mēs varēsim attīstīt tālāk Eiropas standartizācijas sistēmu, tā saucamo ISS. Atbildi, ko mēs varētu sniegt šajā komitejā, ir tā, ka Ītra komiteja ir gatava atbalstīt Eiropas rūpniecību, lai tā varētu stāties pretī pašreizējiem izaicinājumiem. Tas nāks par labu patērētājiem, uzņēmējiem un darba devējiem. Izveidojot ISS, mēs izveidosim instrumentu, kas ļaus uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti. Es vēlētos tagad minēt dažus skaitļus, kas nāk no komisijas paziņojuma. Francijā, piemēram, uh, standārtu ietekme uz izaugsmi ir 0,8%, Lielbritānijā tie ir 0,3% un Vācijā 0,9% no IKP. Mēs varam piekrist arī, ka vajadzētu vērsties pret uh, sadrumstalotību tirgū. Šeit pirmajā līmenī mēs esam viensprātis. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt uh, tehnoloģiju starp savietojamību, kas ir ļoti būtiski mūsu digitālajiem vienotajiem tirgum. Uh, Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt lielāku koordināciju un uh, veicināt Eiropas standārtus. Ir jāpārvar šķēršļi, kas noved pie sadrumstalotības. Tāpēc es uh, labprāt sadarbošos ar Henkelkungu un ceru, ka mums izdosies sagatavot labu atzinumu. Paldies! Grifins kundze, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi! Mūsu pilsoņiem ir būtiski nodrošināt standārtu harmonizāciju, jo tas labāk ļaus aizsargāt patērētājus, radīs lielāku skaidrību MVU un arī samazinās izmaksas. Eiropas standārtu harmonizācija ir vissvarīgākā, ja Eiropa vēl sasniegt savas prioritātes dažādās jomās, kā jau norādīja kolēģi. Tas ietver arī digitālo vienoto tirgu, enerģētikas savienību un labāku integrētu Eiropas vienoto tirgu. Attiecībā uz digitālo vienoto tirgu lietu internets un internets cilvēkiem pieprasīs harmonizētus standārtus, ja mēs vēlamies, lai tas palīdzētu Eiropas pilsoņiem. Viedo tehnoloģija īpatnība ir tāda, ka e, tās nepazīst robežas. Piemēram, e, mēs nevarēsim nodrošināt uh, Uh, šādu viedo tirgu, jo tas nedarbosies mūsu dalībvalstī. Tieši tāpēc ir jāsasniedz enerģētikas savienības mērķi, un to mēs nevarēsim izdarīt bez harmonizētiem standartiem. Tas ļaus mums nodrošināt arī labākus vides standartus un stimulēs novatoriskumu. Tie nodrošinās arī starp savienojumības starp tīkliem, uh, ļaus arī labāk izmantot uh, atjaunīgos enerģijas avotus, uh, un nepalielinās izmaksas patērētājiem. Ļoti labprāt sadarbošos ar saviem kolēģiem pie šī svarīgā jautājuma. Paldies! Paldies! Van eh, Noivelhozenes kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos sākt ar to, ka labprāt sadarbošos ar Henkela kungu, kurš ir referents, un arī ar pārējiem kolēģiem, kas strādā kā ēnu referenti pie šī svarīgā jautājuma. Piekrītu kolēģi teiktajam. Bez atbilstošiem standārtiem mēs nevarēsim nodrošināt labi funkcionējošu iekšējo tirgu, vispār nekādu tirgu. Tāpat arī mēs nevarēsim nodrošināt starp savienojumību. Tieši tas mums ir visvairāk vajadzīgs. Domāju, ka mēs visi par to esam vienisprātis. prātis. Domāju, ka vajadzētu arī saprast, kas mums ir pats svarīgākais, izveidojot šos standārtus. Ekon komitejā mums ir dokuments par uh, sekuritizāciju, un mēs uh, diskutējam par to, ka visiem produktiem ir jābūt vienkāršiem, caurcamiem un standartizētiem. Protams, mēs šeit runājam par standartizāciju, bet arī šie divi pārējie vārdi - vienkārši un caurdzams - ir vienlīdz svarīgi. Uzskatu, ka mums vajadzētu uh, Eh, standārtu noteikšanā atcerēties, ka eh, vienmēr viss ir jādara vienkārši un cauradzami. Otrais, ko vēlējos teikt, uzskatu, ka novatoriskums un jaunās tehnoloģijas virzās uz priekšu tik ātri, ka mums vajadzētu mēģināt eh, pātrināt standārtu noteikšanas procesus. Piekrītu arī Henkela kunga teiktajam. Mums ir jāiesaista uzņēmumi standartu noteikšanā. Tas ir jādara ne tikai tāpēc, ka tāpēc viņi vieglāk un vienkāršāk akceptēs šos standartus, bet arī tāpēc, ka mēs šādā veidā eh, sagatavosim daudz labākus standartus, kas daudz labāk būs pielietojami reālajā dzīvē. Vēlētos arī uzsvērt, ka standartu noteikšanas darbām ir jābūt pārnozara darbām. Uz to jau norādīja kolēģi no sociāldemokrātiem. Pašlaik dzīvojam digitalizācijas lietu interneta laikmetā, līdz ar to daudzas politikas jomas saplūst kopā. To mums vajadzētu vienmēr paturēt prātā. Tātad šeit ir runa par starpnozaru jautājumu. Gribētu arī norādīt, ka Eiropas standarti ir lieliski, taču starptautiski standarti ir vēl labāki. Tāpēc, ja mēs varētu virzīties uh, uz uh, vispāriem standartiem, tad tas būtu vēl labāk. Liels paldies Nīvenhoizenes kundzei. Viņa izteicās EKR grupas vārdā. Nē, es atvainojos, esmu no ALDE grupas. Šeit nav nekādu kļūmju. Jā, tātad ALDE vārdā. Mūsu referents savukārt ir no EKR grupas bet šķiet, ka man vismaz izdevās pareizi izrunāt jūsu uzvārdu. Jā, jā, man ļoti patīk jūsu izruna. Tagad goja vārdā Silija Kjotis kungs. E. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms vēlos pateikties Henkel kungam un vēlos sacīt, ka es sagaidu, ka mums būs laba sadarbība. Mūsu vienoto Eiropas kreiso spēku grupai. Nav šaubu par to, ka komisijas nostāja attiecībā uz uh, um, pakalpojumu attīstību 21. gadā, 21. Uh, gadsimtā par mērķi jāizvirt cilvēks, jādomā par sabiedrības labumu. Un jādomā arī par maziem viedējiem uzņēmumiem. Diemžēl šodien uh, Eiropas standarti kalpo vienotā tirgus stiprināšanai, īpaši veicinot konkurētspēju. Un līdz ar to labumu no Eiropas standartiem gūs lielie starptautiskie uzņēmumi, bet tam būtu jāmainās. Mūsu mērķim jābūt tādiem Eiropas standartiem, kas nāk par labu tiešām sabiedrībai, kas ļauj izveidot jaunas kvalitatīvas darba vietas, veicinot drošumu un kvalitātes standartus, kas eh, stiprina reālo ekonomiku, un viens no mērķiem ir ar novatorismu palīdzību un pētniecības starpniecību veicināt rūpniecības atgriešanos Eiropas galvenokārt dienvidos. Tāpat ir svarīgi nodrošināt, ka Eiropas standarti nedarbojas uz mazo video uzņēmu rēķini, bet gan tos atbalsta, lai MVU, kas ir uh, lielais vairākums Eiropas uzņēmumu un arī ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, varētu gūt atbalstu jauno tehnoloģiju, novatorisko metožu izmantošanā. Un šajā procesā ir arī svarīgi veicināt uh, labu sadarbību, lai ņemtu vē, tiktu ņemti vērā visu sociālo partneru viedokli, tā izskaitā arī ārotbiedrību nostāja un pašvaldību viedokļi. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies. Kapelas kundze, ENF grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji. Uh, kopējā standartizācijas iniciatīva ir ļoti svarīga, jo tā ļaus modernizēt um, normu izstrādi Eiropā. Un uh, šeit ir divas ļoti būtiskas prioritātes, par kurām jau runāja referents, proti IKT normas un arī pakāpojums sfēra. Uh, IKT standarti ir ļoti būtiski, jo tie ļaus nodrošināt digitālo tehnoloģiju starpsavienojumību, kas ir ārkārtīgi būtiski digitālā vienotā tirkus izveidē. Tāpat arī eh, referents norādīja uz ītra e kompetencijām šajā jomā - mākoņdatošana, kiberdrošība, eh, lieldati. Eh, tas ir ārkārtīgi būtiski mūsdienu ekonomikā Un Eiropai globālajā aspektā tas arī ir svarīgi. Ja runa par pakalpojumiem, tad 70% no Eiropas ekonomikas ir tieši pakalpojumi, bet tikai 2% no Eiropas standartiem attiecas uz pakalpojumiem. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs strādātu pie šī jautājuma. Normas ir svarīgas arī novatoriskumam, tās nebūtu neierobežo novatoriskumu, un tās var radīt arī izaugsmu un nodarbinātību. Uh, Pastāv pētījumi gan Eiropā, gan arī Vācijā, kur tiek teikts, ka standarti jo īpaši ietekmē ekonomikas izaugsmi. Vācijā mēs rēķināmies ar 0,9% ekonomikas izaugsmi, ja standarti tiks uzlaboti. Un tāpat arī mēs varēsim iegūt vēl 70 miljārdus eiro pievienoto vērtību. Tie ir milzīgi skaitļi. Tieši tāpēc ir jādomā arī par standartu ietekmi uz um, vērtību radīšanas ķēdi, un uh, standartiem tieši tāpēc ir jābūt globālajiem. Jādomā arī par izmaksām, ko rāda um, fragmentācija tirgos. Mums ir vajadzīgi kopīgi standarti, lai samazinātu izmaksas un vienlaicīgi domātu par kvalitātes un drošības paaugstināšanu. E, tieši tāpēc vajadzētu iesaistīt arī visas iesaistītās puses. Uh, Pēdējā laikā jau šis tas ir noticis, bet, protams, vajadzētu strādāt ātrāk. Otrs, ko es vēlējos norādīt, mums ir jāmēģina paaugstināt konkurētspēju, un tieši tāpēc mums vajadzētu regulāri aktualizēt standartus. Un vajadzētu arī slēgt uh, vienošanās ar trešajām valstīm. Nievenhausens kundze jau norādīja, ir ļoti būtiski, lai Eiropas standarti kļūtu par startautiskiem standartiem, jo tas ilgspējīgi stiprinātu Eiropas konkurētspēju. Paldies! par jūsu komentāriem. Tagad Eiropas komisijas vārdā. Direktors, kurš pārstāv Grau ģenerāla direktorātu, Kerstīnas Jārnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Par standartiem politikas jomā runājot, Eiropas komisija labprāt sadarbotos ar padomu un parlamentu. Un tas ir no vien, viens no jauninājumiem šajā pakotnē, eh, kuru mēs prezentējām 19. aprīlī un 1. jūnijā. Jauninājums ir tāds, ka mēs eh, katru gadu gatavosim starpiestāšu ziņojumu, kas tiks iesniegts visām institūcijām. Un tas eh, tiks uh, publiskots pirms um, ikgadējās darba programmas standartu jomā, ko komisija publiskos katru gadu jūlijā. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka uh, ir jāieplāno uh, ziņojumi Eiropas parlamentā, un mēs mēģināsim iesniegt pirmo starpiestāžu ziņojumu pietiekami laicīgi, lai tas varētu uh, būt pamats jūsu diskusijām. Šis ziņojums dos iespēju visām institūcijām saprast, kas ir noticis, uh, Eh, paskatīties, kāds progress ir panākts pie iniciatīvām un noteikt arī eh, turpmākās standartizācijas vajadzības, lai atbalstītu Eiropas politiku, bet jo īpaši mūsu uzņēmumus un pilsoņus. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Atgriezīsimies tagad eh, pie mūsu referenta, kurš sniegs kopsavilkumu par šīm diskusijām. Paldies! Visu savu uh, darba dzīvi esmu pavadījis šajā uh, vidē, tātad esmu strādājis gan ar papīru, gan ar internetu, un vienmēr sūdzos kolēģiem par standartu trūkumu Eiropā. Es uh, ceru, ka ar savu ēnu referentu palīdzību, kuri apsolīja mani sadarboties, kā arī pateicoties komisijas ieteikumiem, es varēšu veiksmīgi aizpildīt šo trūkumu, un mēs varēsim nonākt pie digitālā kopējā tirkus Eiropā. Paldies! Paldies, godāmo kolēģi! Es gribētu papildināt, ka Laika grafiks vēl ar vienu uh, tiek apspriests ar IMCO komiteju. IMCO ir vadošā komiteja šajā jautājumā, un mēs uh, sagaidām, ka termiņš grozījuma iesniegšanai varētu būt laikā no 12. līdz 17. janvārim. 12. 17. janvāris. Mūsu komitejā gatavosim dokumentu. Šodien mūsu diskusijas bija viedokļa apmaiņa bez dokumenta. Mums ir paredzētas eh, diskusijas eh, laikā no 12. līdz 17. janvārim, kad arī tiks noteikts eh, termiņš grozījuma iesniegšanai. Tagad um, pievērsīsimies nākamajam jautājumam mūsu darba kārtībā. Devītais punkts - ģeobloķēšana un cita veida diskriminācija, kas balstās uz patērētāju nacionalitāti, uzturēšanās vietu vai dibināšanas vietu iekšējā tirgū. ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Vispirms došu vārdu mūsu referentei, Evai Kailī. Viņa pārstāv mūsu komiteju un sociāldemokrātus. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Jer. Um, dear... Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pēdējo mēnesi strādāju pie priekšlikuma kas risina geogrāfisko bloķēšanu, cita veida diskrimināciju nos novēršanu, klientu valsts piedarības dzīvesvietas vai uzņēmē darbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgu. Priekšlikums iet pareizajā virzienā, un tā ir daļa no ambiciozas paketes, kuras mērķis ir eh, veicināt e-komerciju. Tomēr ir liela izaicinājuma šeit, jo mums ir jānodrošina līdzsvarota pieeja attiecībā uz patērētājiem un arī e, tirgotājiem. Kas attiec uz regulas e, darbības jomu, man priekšlikumi ir vērsti uz šķēršļu e, mazināšanu saistībā ar piekļuvi pakalpojumiem vai precēm, kas tiek piedāvāt citā Eiropas Savienības dalību valstī. Regulas mērķis ir pieņemt principu iepirkties kā vietējam, shop like a local, un tādējādi tiktu veicināts inovatīvas e, konkurences, e, konkurētspējas metodas. Šeit nav paredzēta skatu patērētē tiesības vai audiovizuālās tiesības. E, šeit runa par piekļuvi tīmekļa vietnēm, produktiem, pakalpojumiem, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Un e, pāradresēšana no vienas lapas uz citu aizies pagātnē, un ja tas notiks, tad tas būs tikai ar patērētāju piekrišanu. Jums vienmēr būs iespēja atgriezties pie sākotnējās izvēles. Tā kā šī kaitinošā praksa beigsies. Bet mums ir jānodrošina, ka uh, biznesa sektoram nav pārmērīgas, pārmērīgas izmaksas. Katrā ziņā tirgotājiem ne, tas nenozīmēs, ka viņiem būs jāpiegādā preces ārpus viņu darbības zonas. Tāpat ir svarīgi ļaut biznesiem īstenot uh, savas mārketinga prakses, kamēr eh, vien nenotiek diskriminācija pret patērētāju balsoties uz viņa atrašanās vietu. Mēs nedrīkstam radīt eh, papildus slogu ne finanšu, ne birokrātiskā ziņā maziem vidējiem uzņēmēm. Eh, regulas prasību izpildi nenozīmē veikt piegādi ārpus darbības jom, zonas vai sekt šādas piegādes izdevumus. Ja produkts netiek pozicionēts jaunā tirgu, tad patērētāja tiesības, kas tiek piemērots, ir tirgotāja valsts eh, tiesības, eh, tad, kad patērētājs cenšas piekļūt eh, pakalpojumiem vai precēm. Kas attiecas uz maksājumiem? Maksājuma kategorija, tātad tas maksājuma zīmols, kas tiek pieņemts, tad to ir jāpieņem bez diskriminācijas Nevar būt tā, ka kāds maksājuma līdzeklis netiek piemēra, pieņemts. Iepriekš bieži vien patērētējiem nebija piekļuve uh, maks, uh, precēm vai pakalpojumiem, jo viņu maksājuma līdzekļa izcelsme netika akceptēta. Tāpat ir eh, nepieciešams izpildīt direktīvas prasības attiecībā gan uz patērētāju tiesībām, gan uz um, tirgotājiem piemēroja tikai minimālo maksu maksājumu līdzekļu apstrādē. Un ir, protams, jāizpilda ļoti stingri Eiropas Savienības standarti, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, un arī šie datiem ir jātiek uzglabātiem un apstrādātiem Eiropā. Mums ir nepieciešama ehm, likumdošana, kas ir efektīva un lietotājiem draudzīga ir nepieciešams eh, tātad iekļaut vajadzīgos elementus un izvērtējot to, vai eh, autora tiesībām pakļaut materiālu iekļaušana ir iespējama vai nē. Pirmajā eh, izvērtējumā tātad tas ir nepieciešams. Tiešsaistes satura um, portabilitāte, pār, pārvietojamība nu, ir jāizpēta. Mums ir jānodrošina draudzīgāka vide MVU. Un noslēmu, noslēgumā uzskatu, ka šis priešlikums ir solis virzienā uz lietotājiem draudzīgāku interneta vidi, un tas ir viens no soļiem, kas ir nepieciešams. Tāpat arī ir nepieciešams reformas autortiesību jomā Tāpat arī PVN reģistrācijas jautājums. Eh, tur ir vairāk lēmumu, kas mums ir jāpieņem šai virzienā. Uzsākties ceļš ir pareizs un eh, mūsu mērķis ir izveidot lietotājiem un eh, uzņēmējiem draudzīgu vienoto tirgu. Paldies! Paldies par jūsu runu tagad. Vārds ēnu referentiem. Herberts Royals vispirms kurš aizstāja Nīblers kundze, EPP grupu lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nīblers kundzei pēkšņi bija jādodas uz citu pasākumu, bet viņa izsaka atzinību par sadarbību ar kolēģi un e, lūdzu man minēt pāris idejas tikai pirmkārt. Š šīs e, regulas mērķis ir E, nodrošināt piekļuvi e, patē, pakalpojumiem un precēm citā valstī, kas tiek piegādāta bez diskriminācijas pret šo patērētāju. To ideju mēs atbalstam. Ar to saistīta e, vietējā vienotā tirgus darbība ir jāuzlabo un šķēršļi jālikvidē. Vienlaicīgi ir nepieciešams arī nodrošināt to, lai MVU uh, Ehm, tiktu atrasti praktiski risinājumi, jo tieši šajā jomā būtu prātīgi viņiem koncentrēties uz reģionāliem tirgiem, nevis uzreiz eh, lekt lielajā Eiropas Savienības kopējā tirgū. Pozitīvi ir arī tas, ka no darbības jomas eh, šai regulāri izslēgti audiovizuālai pakalpojumi. Un arī vēlāk izvērtējot eh, šo regulu, šos pakalpojumus nevajadzētu iekļaut. Uh, Ir arī dažas lietas, kas pelnījušas kritiku, un Angelika Nīblera lūgusi man tos nosaukt. Šī regula nedrīkst ierobežot uzņēmē darbības brīvību un līgumslēgšanas brīvību. Piegādātāju uh, līgumslēgšanas brīvība nedrīkst kļūt par piegādes pienākumu. Otrakārt, cenu veidošanai kā jau tas ir minēts, eh, regulā nedrīkst eh, tikt iekļauta eh, regulas darbības jomā, jo uzņēmējiem ir jābūt brīvas tiesības, jo arī turpmāk noteikt cenu. Angelika Nībler tad tālākajās sarunās pati piedalīsies, bet nu, tā bija mūsu politiskās grupas sākotnējā nostāja. Paldies! Paldies, kolēģi! EKR grupā Tošenovska kungs, N referents, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākšu ar pateicības izteikšanu Kailī kundzei par šī ziņojuma sagatavošanu. Varu piekrist eh, daudzām lietām, kuras viņas sacīja, un kopumā varu eh, piekrist arī uh, E, ziņojumu galvenajām lietām. Un e, tagad īsts kopsavilkums par mūsu grupas skatījumu. Es domāju, ka visi varam piekrist, ka nepamatota geogrāfiskā bloķēšana un līdzīgi diskriminācijas veidi ir jāizskauž, lai mēs varētu palīdzēt vienotajam tirgumam labāk strādāt. Nevajadzētu radīt nekādus mākslīgus šķēršļus, bet dažkārt mums ir jābūt arī piesardzīgiem jo dažkārt situācijas ir diezgan e, sarežģītas un e, nevajadzētu būt e, liekam administratīvam slogam. Tāpat arī nevajadzētu iejaukties labi funkcionējošos tirgos. Es piekrītu, ka nebūtu jābūt piegādas pienākumam un nebūtu jābūt arī pienākumam pieņemt atpakaļ piegādas un apmaksāt visus izdevumus. Es piekrītu referentei, jo tādējādi tiktu tikai apgrūtināta mazumtirgotāju dzīve. Tāpat piekrītu, ka līgumslēgšanas brīvība ir jāsaglabā. Tāpat arī nav nepieciešams izveidot atsevišķas struktūras eh, šī mērķa sasniegšanai. Vēl viena lieta, kam es varu pievienoties, ir tās, ka mums ir jāpagaida līdz autortiesību reformas noslēgumam. Un to varbūt vajadzētu eh, apspriest arī pilnīgi citādos eh, šo jautājumu. Un eh, vēlos pateikties referentiem un ēnu referentiem. Vierings kundze Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos es pirms pateikties Kailī kundzei par sagatavoto priekšlikumu projektu un viņas skaidro pozicionēšanos. Ir skaidrs, ka ir liels potenciāls šeit, ja mēs varam savienot savus nacionālos tirgus un izveidot vienoto tirgu. Mums e, tagad ir jāpaveic līdzīgas pasākums arī tiešsaistes interneta tirgiem. Geogrāfiskās bloķēšanas likvidēšana ir svarīga sastāvdaļa šajā procesā. Mani kolēģi un es esam par to, lai e, vietējā, e, vienotajā tirgū tiktu likvidēti šķēršļi, šie šķēršļi joprojām pastāv, un tas apgrūtina patērētājiem iegādāties produktus e, citā dalību valstu tirgūs, un uzņēmējiem ir grūti piedāvāt savus produktus citu dalību valstu tirgos. Tas, Tas ir pirmais solis. Geogrāfiskā bloķēšana nav vienīgais šķērslis, kas ir jānovērš, lai izveidot vienoto digitālo tirgu. Šeit es domāju arī par atšķirīgiem nacionāliem standartiem, piemēram, transportēšanas izmaksām. Tāpat arī e, noteikuma attiecībā e, uz e, otraizēju pārstrādi dažās valstīs. Uzskatu, ka šajā priekšlikumā ir daudz pozitīvu aspektu pārdevēja vairs nedrīkstēs diskriminēt eh, pircēju, klientu attiecībā uz valsts piedarību vai dzīvesvietu. Protams, ka nedrīkst būt piegādes pienākums, jo tas, eh, tad mēs varētu saskarties ar milzīgām grūtībām maziem internetu veikaliem. Un eh, aizliegums veikt maršruta maiņas piegādēji, nu, šeit ir nepieciešams prasīt klienta uh, Uh, pie, uh, respektīvi uh, paradresēšanas aizliegums. Šeit ir nepieciešams klienta piekrišana iegūt, pirms viņš tiek paradresēts uz citu lapu. Geogrāfiskā bloķēšana tad varētu pastāvēt tādā pastarpinātā veidā, un, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Um, vēl ir, manuprāt, nepieciešams pilnīgi skaidri pateikt, ka tirgi, kuros netiek aktīvi piegādāts, bet tikai pasīvu pārdošana notiek, spēkā ir jābūt um, pārdevēja valstī spēkā esošām tiesībām. Uzņēmējiem ir jāatstāja pietiekami liels manevrēšanas iespējas līgumslēgšanas jomā, vienlaicīgi neapdraudot vienautā tirgus darbību. Uh, Eh, katrā ziņā priecājos par turpmāko sadarbību ar referenti un ēnu referentiem. Mums ir jāsagatavo savas komitejas eh, atzinums, kas būtu pietiekams skaidrs un veicinātu digitālā tirgus ātrāku eh, stāšanos spēkā. Paldies tālāk Čokas kungs ENF grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, labdien kolēģi! Paldies eh, referentei Kailī kundzei. Šajā regulē, regulāri skārtī ļoti aktuāli un svarīgi jautājumi, un tur ir eh, daudz elementu, kuriem mēs varam arī piekrist, bet mums ir arī kritiski vērtējami punkti, eh, kurus vēlamies konstruktīvā veidā arī izklāstīt ir nepieciešams, lai cilvēki spētu izmantot šīs normas, lai tās nebūtu radīts e, pašu normu dēļ. Un e, šobrīd e, šeit ir runāt, varam runāt par to, ka ir elementi, kas saistīti ar diferencētu pieeju pret klientiem vienotajā tirgū. No Dažkārt tas ir tādēļ, ka ir fragmentēti standarti pašā iekšējā tirgū, piemēram, eh, atšķirīgi nacionāli normatīvi par marķējumu, par certifikāciju, par atšķirīgi PVN līmeņi un citas izmaksas, kas atšķiras starp dalību valstīm. Un tās visas ir jāņem vērā. Diemžēl eh, netiek skatīts eh, galvenais iemesls problēmām šai jomā. Šie, eh, ja tas netiek piet, pamatoti atrisināts, tad netiks izveidots īsts digitālais vienotais tirgus Eiropas Savienībā. Līdz ar to šajā darbā ir svarīgi atcerēties ka esam eh, saņēmuši 433 atbildes, eh, kas ir iegūtas no patērētājiem, federācijām, asociācijām, eh, konsultāciju procesā dalību valstīs, un tādēļ ir svarīgi, ka tas, pie kā mēs strādājam, atspoguļo situāciju reālajā pasaulē. Un eh, šeit katrā ziņā ir jāsāk no apakšas uz augšu, nevis otrādi. Paldies. Tagad eh, pēc ēnu referentiem vārds citiem, eh, kur vēlas izteikties. Lūdzu, Kalas skundze nākamā. Paldies. Paldies par visu labo darbu pie šī ziņojuma. Ir ļoti svarīgi, lai uh, tirgotājiem būtu skaidrs tiesiskais ietvers, ir tīpaši attiecībā uz pasīvo pārdošanu, jo šeit līnijas ir ļoti izplūdušas. Nosacījums eh, geogrāfiskās bloķēšanas izbeigšana. Mēs nevaram prasīt, ka eh, spēkā ir patērētāja valsts tiesības, ja eh, tirgotājs nepārdod konkrētajā teritorijā. Šeit ir svarīgi arī maksājuma līdzekļu zīmolu jautājums. Mums ir vienotā maksājuma zona, kurā e, drīz ir jāpiemēro jaunie standarti šai jomā, e, lai mums nebūtu e, vairāk kārt jārunā dažādos tiesību aktos par vienu to pašu. Kas attiecas uz maksājumiem, es vēlētos pievērst ar uzmanību uh, Eh, diskriminācija saistībā ar maksājumiem, kas izriet no telefona numura. Dažkārt veicot maksājumā ir jānorāda arī konkrētas dalību valsts telefona numurs eh, pirkuma pabeigšanai. Izskatās, ka komisija šādu aspektu ir palaidusi garām. Un mums vēl arī rūpīgāk jāpapēta darbības joma, piemēram, transporta pakalpojumu kas ir izslēgti, bet tos nevajadzētu izslēgt no darbības jomas. Es īstu nepama, ne, nesaprotu šo pamatojumu, kādēļ tas ir darīts. Protams, autortiesību subjekts, saturs, kurš ir pakļauts autortiesībām, tad, nu, ja mēs to visu slēdzam ārā vien pēc otru, tad jautājums, kas tad tur beigās paliks vispār darbības jomā. Paldies! Paldies! Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Evai un arī ēnu referentiem par šo priekšlikumu. Lielākoties tas ir līdzsvarots. Un šīs normas palīdzēs mūsu ambiciozu mērķu sasniegšanā, pabeigt darbu pie vienotā digitālā tirgus un ļaus MVU gūt labumu no tā. Mēs vienmēr runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, un mums ir jānojauc pēc iespējas vairāk šķēršļu, kas pastāv viņu darbībā Eiropas Savienībā un arī tālāk vēl. Geogrāfiskā bloķēšana ir viens no šādiem šķēršļiem, eh, kurš ir jānojauc. Kā jau daži runātāji sacīja, mums ir jābūt arī piesardzīgiem, nepārcenšoties, jo varbūt arī zināmi gadījumi, kur mums ir nepieciešams padomāt par sekām, uh, kādas būs, ja mēs atņemam iespēju pārdot un varbūt pat izdzīvot atsevišķām struktūrām. It, it īpaši sporta struktūrām ir jābūt tiesībām pārdot tiesības, piemēram, televīzijas pārāžu tiesības uh, citās valstīs. Es arī pats biju šāds uh, sporta biedrības Eh, vieglatlētikas sporta biedrības eh, pārstāvs īrijā, un mēs pārdevām eh, apvienotā karalistē šīs TV pārēžu tiesības. Mums ir jāliberalizē tirgus, bet ir, tas jādara ievērot nepieciešamā līdzsvaru. Tā būtu liels solis uz priekšu attīstībā, virzoties tuvāk mūsu mērķim, uh, Eh, pabeigt darbu pie digitālā vienotā tirgus. Tā kā paldies Evai un kolēģiem un ar nepacietību gaidu tālāk diskusiju šajā jautājumā. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tālāk dodam vārdu Eiropas komisijai. And, uh, as, uh, um, Um, Mr. Werner Steng. Werner Steng kungs, DG Connect ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, labrīt visiem. Runa no Eiropas komisijas puses skan varbūt pārāk ambiciozi, pavisam īsi paldies referentē un visiem, kuri runāja. Jūs minētie jautājumi ir aktuāli. Mēs centāmies priekšlikumā atrast pareizo līdzsvaru starp leģitīmām vēlmēm, kas ir patērētājiem, un tikpat leģitīmām interesēm e, mazumtirgotājiem, it īpaši maziem vidējiem uzņēmējiem. Un uzsvaru mēs vēlējāmies likt uz nepamatotu diskrimināciju, jo, kā jau daži no runātājiem norādīja, dažreiz ir labi un pamatoti iemesli, kāpēc e, dalība, e, kādēļ tirgotāji nestrādā konkrētās dalību valstīs. E, Mēs uzskatījām, ka e, riski un izmaksas, kas rodas tirgotājiem, ir tīpaši mazajiem, lai izpildītu noteikts prasības, ir ļoti ierobežots, e, ja vispār. Un tas ir saistīts ar vairākiem jautājumiem, kas šeit tik e, minēts, piemēram, pārobežu piegādes, kas mēdz būt dārgas. Šeit nav nekas tāds šai ziņojumā, kas prasītu cenu harmonizēšanu. Nu, tirgotāji joprojām atšķirīgos tirgos var piedāvāt atšķirīgas cenas. Tikai tad, kad uh, patērētājs e, apmeklē konkrētu tīmekļa vietu, nu viņi nedrīkst diskriminēt. Kā jau Kailī kundze nu, norādīja, preces netiek e, laists apgrozībā citas dalību valsts e, tirgu, līdz ar to spēkā ir tiesības, kas ir tirgotāju valstī. Un ne, nekas nespiež viņus uh, uh, piedāvāt šīs preces e, citā valstī. Katrā ziņā tas viss ir iekļauts mūsu priekšlikumā, un tas, ko es redzu no grozījumiem, lielākoties e, ir centieni vēl vairāk precizēt šīs lietas. Autortiesības, protams, ir izslēgtas, audiovizuālai pakalpojumi arī, kā jau runātāji norādīja, tā ir pilnīgi cita darba plūsma saistīta ar autortiesību reformu Un kas attiec uz darbību, tā ir saskaņot ar pakalpojumu direktīvu, un tam ir pamatot iemesli. Kā jūs zināt, eh, arī tur ir izslēgta audiovizuālai pakalpojumi. Čoks kungs norādīja, ka mēs nerisinām fragmentācijas um, iemeslus. Jā, šīm pasākumam ir citi mērķi, tas e, papildina citus pas, e, pasākumus, e, kas ir ierosināti digitālās programmas ietvaros, un kur ir centieni risināt galvenos iemeslus, bet šeit tā kā nav harmonizēšana paredzēta, un, bet ir citi šķēršļi, tad mēs cenšamies nodrošināt, ka patērētājiem ir lielākā izvēle un tirgotājiem ir lielāka e, drošība. Par maksājumiem, ko Kalas skundze pieminēja, Mēs balstamies uz eh, finanšu pakalpojumu un tiesību aktu kopumu. Eh, PSD2, eh, komisiju maksas tiesību aktu. Mūsu mērķis ir mazināt izmaksas un riskus tirgotājiem, jo finanšu pakalpojumu tiesībā kopums, kā jūs norādījāt, uh, prasa eh, klienta identifikāciju, kas ir arī eh, aizsarga līdzeklis tirgotājiem eh, pret iespējām krāpniecību. Es domāju, tas arī viss, ko es varētu šobrīd teikt. Manuprāt, nebija nekas tāds, ka, kur man būtu jāprotestē pret dzirdēto. Katrā ziņā ar nepacietību gāja turpmākās diskusijas ar komiteju. Jā, paldies! Paldies eh, par to, ko sacījāt, un tagad eh, vārds mūsu referentei Evai Kailī. Um, paldies priekšstādātāji, dārgie kolēģi, liels paldies par jūsu konstruktīviem komentāriem. Tie bija ļoti vērtīgi. Taču ceru, ka varēšu saņemt no jums vairāk grozījumu. Mūsu rīcībā vēl ir laiks. Ir arī svarīgi mums itrēji panākt kopīgu nostāju kas būs saprātīgs eh, risinājums Eiropas saimnībā, ņemot vērā MVU, Eiropas ekonomiku un patērētājs. Ja nav runa par pilnīgu harmonizēšanu, tad tomēr eh, ir gaidāms eh, lielas reformas. Tātad tā ir daļa no vēl citiem ziņojumiem, kas būs jāgatavo. Atgādināšu, ka te ir runa par patērētājiem draudzīgu risinājumi. Taču vēl ir citi lēmumi, kas jāpieņem. Uh, autortiesību reforma, digitālā joma. Arī šādi mums vienotais digitālais tirgus jāapdara patērētājiem, lietotājiem. Draudzīgs, liels paldies jums un paldies priekšsēdētāju kungs. Paldies! Uh, Kailī kundze par jūsu komentāriem. Turpin priekšstādājastājs. Paldies par diskusiju kopsavilkumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir nākošā pirmdiena, 14. novembris. Tātad mūsu rīcībā vēl ir dažas dienas. 2012. Balsosim Mitra komitejā 12. janvārī un vadošajā komitejā IMKU balsojums notiks 25. aprīlī. Tāds ir mūsu darba grafiks. Paldies par diskusijām, dārgie kolēģi, ānu referenti un citi kolēģi. Tagad pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta, numur 6. Informācija par notiekošajām sarunām. Enerģijas marķēšana. Tamburāno kungs ir mūsu referents. ETS Fedelei ir mūsu referents šajā jautājumā. Tamburāno kungs man ir iesūtījis savas runas par uzmetumu, jo viņš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Tātad es nolasīšu viņa sagatavotā tekstu Tā bija arī, es arī apmeklēju daļu no sarunām, līdz ar to var sniegt arī pats savus personīgos komentārus varbūt šīs īsās uzrunas beigās. Tātad energoefektīvi matiešana līdz šodienai. Trīs trialogi ir norisinājušies pēc jūlija beigām un septembra sākumā pēdējais norisinājās šī gada 11. oktobrī starp institūcija augsta līmeņa viedokļa apmaiņas ar prezidentūru uh, ministru Ivanu Kočuku un priekšsēdētāju. Un konfer... komiteja priekšsēdētāja konferences 28. oktobrī parlaments ir uzstājis uz savu nostāju 12. pāntu, te ir runa par deleģētajiem aktiem. Tas ir ļoti svarīgs punkts mūsu diskusijas. Mums tāda ir trīs - enerģijas smārķiešana mūsu sarežģītajās diskusijās, dažkārt tās ir sarežģīts ar padomi. Trīs svarīgākie punkti - deleģēti un īstenošanas akti. Eiropas parlaments eh, ir sagatavojis eh, priekšlikumu pakotni, kas iestrādā septīto eh, pāntu, tas tiks sagatavots 11. oktobrī, un par astoto pāntu par datu bāzi. Un pirmais pielikums arī tika sagatavots 26. oktobrī, un tas oficiāli tika piegādāts prezidentūrai. Tātad divi svarīgi jautājumi - datu bāzu, bāžu pārskatīšana, tas norisinās pat labam Eiropas parlaments, pastāvīgi ir paudis savu izteiktu gribu ievērot savu apņemšanos, prot, lai tiktu panākt vienošanos par visur regulu pašreizējās Eiropadomas prezidentūras laikā. Es šo pašu apsvērumu uzsvēru arī Koreper sanāksmē. Tur bija klāt 28 pārstāvju no dalībvalstīm. Sanāks notiks pirms dažām nedēļām. Taburāno kunga nākošais punkts. Ja pašreizējie centieni vainagojas panākumiem, kā tiek cerēts, ceturtais trialogs varētu notikt 2016. gada decembra otrajā nedēļā. Citādi tas norisināsies 2017. gada sākumā, un tas jau būs Maltas Eiropas Savienības prezidentūras laikā. Un tagad pievērsīsimies trim galvenajiem punktiem par uh, eh, citādu sadalījumu. Sarunas turpinās un vienošanās ir panākt par visu, izņemot par diviem elementiem. Laika grafiks, kas ir eh, jāņem vērā trijām produktu kategorijām, kas ir paredzēts pašreizējā direktīvā - ātra, vidēja un lēna Tā vispārējie, vispārējais darba grafiks, un tad jāizvēlas arī, kurš būs gala punkts šajā oficiālā kategoriju maiņas procesā. Tātad te ir runa par kategoriju maiņu. Un tagad pievērsīsimies datu bāzēm. Sarunas šeit ir tikušas vēl tālāk. Vienošanās ir panākta visos svarīgākos punktos, izņemot pirmkārt detalizētu tehniskās dokumentācijas sarakstu, kas attiec uz uh, galveno atbilstības sadaļu. Otrakārt, noteikumi, kas jāizmanto tirgus uzraudzības iestādēm, pieprasot no patērētiem citu tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama atbilstības izvērtēšanai. Un treškārt, iespējamās pārklāšanās um, identificēšanu, lai no tās izvairītos. Tātad trīs punkti, tie, protams, nav tie vienkāršākie, taču sarunas jau ir tikuši daudz tālāk nekā sākuma posmā. Un trešais lielais punkts šajā jautājumā lokā ir iekļaujams starpinstitucionālais komponents Te runa par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Kā jūs zināt, saskaņā delegāt, deleģētajiem aktiem parlamentam ir iespēja īstenot uh, eh, demokrātas kontroli. Tas mums dod iespēju uzlikt veto, taču mēs nevaram uzlikt veto īstenošanas aktam. Pašreizējā energoefektivitātes e direktīva, tā kas ir spēkā tagad, par energoefektivitātes marķiešanu un komisijas priekšlikums jaunājas dokuments, kur apspriežam tagad. Runa par regulu. Abi pārņem pilnvaras, izmantojot deleģētos aktus. Tā kā tas ir paredzēts Eiropas parlamenta priekšlikumā. Protams, Eiropas parlaments atbalsta Eiropas komisijas priekšlikumu šai ziņā, jo tas pamatojas uz pašreizējo režīmu, kas labdarbos. Taču padome savā vispārējā novembrī pagājušajā gada novembrī publicēt pieejā, ir grozījis visus deleģētos aktus uz īstenošanas aktiem. Un tas nozīmē to, ka Eiropas parlamentam tiek atņemta iespēja uzlikt veto pasākumiem saskaņā ar jauno regulu. Kopš tā laika Eiropas parlaments un padomi ir noslēguši uh, starp iestāžu vienošanos par labāku likumdošanu, tas notika pirms vairākiem mēnešiem, un tas tika iekļauts starp iestāžu vienošanās dokumentā, un tur Eiropas parlaments piekrit, ka dalībvalstu eksperti piedalās deleģēto aktu sagatavošanas posmā. Tātad tas ir jauns risinājums. Mēs pat varētu piekrist uh, šī sagatavošanas perioda saīsnāšanai. Taču tāda prasība vēl nav formulēta. Tātad daži komentāri bija arī man personīgie, taču galvenais iespējams, ka es kā ītra priekšstādātājs iepriekšējos trialogos tiekoties ar Slovākijas prezidentūras vēstnieku Mikočovu un tiekoties ar visiem dalībvalsts koreperu vēstniekiem, tas bija apmēram pirms mēneša, uh, Es esmu paudz skaidru nostāju, ka parlaments nevar pieņemt padomis pieeju par deleģētajiem īstenošanas aktiem tādā formā, kā tas ir tagad. Mums tam ir nopietnas apsvērums - vēsture, komisijas priekšlikums, mūsu vienošanās par eh, ekspertu klātbūtni deleģēto aktu sagatavošanas posmā, agrāk tā nebija, un sagatavošanas perioda saīsināšana. Ēnu referenti sanāks kopā vēlāk šodienas gaitā, lai apspriestu pagājušajā mēneša saruna iznākumu Slovākijas prezidentūras laikā. Mēs vēlētos šo failu noslēgt, mēs nevaram to pārlikt uz vēlāku laiku, jo tad jau tas būs Maltas pre rotējušās prezidentūras laikā. Protams, būtu izdevīgāk to pabeigt tagad, jo Slovākijas prezidentūra visu šo jautājumu loku ir jau nopietni pavirzījis uz priekšu. Tas ir viss, kas man sākāms. Vai ēna referenti vēlētos kaut ko piebilst? Mūsu, ēna, mūsu referents nav klāt, bet ja jūs vēlaties ko piebilst ēna referenti, tad lūdzu, Roila kungs, varbūt jūs? Uh, uh, Vai jūs vēlaties kaut ko piebilst, ne? Labi, paldies. Pienrikas kundze no ALDE grupas vai vēlties ko piebilst? Nē, paldies priekšstādātāji. Jūs viss ļoti skaidri esat paskaidrojis. Paldies. Viss bija ļoti labi paskaidrots. Paldies. Jū, so. Paldies, kolēģi. Turpin priekšstādātājs. Tā tad te bija runa par pirmo trialogu un energoefektivitātes marķēšanu. To vadīja Šo dialogu vadīja, tam, trialogu vadīja Tamburāno kungs. Tagad runa ir par ETS. Šīs sarunas vada mūsu kolēģis Frederiks Fedelei. Protams, te runa par balsošanu itri komitējā, taču pirms tam ir garas diskusijas par balsošanu ēnvi komitējā. Tātad mūs, kā itre komiteja, ļoti interesē, kā tiek skatīt mūsu grozījumi, mūsu pieeja šim jautājumam. Fredrika, es lūkšu jūs kā referentu pastāstīt par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs visi zināt, balsojums notiek 13. oktobrī. Mums izdevās panākt vairākumi ITRE ETS nostājai. Uh, atbalsts balsojumā bija pat lielāks nekā sākotnēji bija domāts. Līdz ar to man kā referentam ir skaidrs mandāts, uh, nepārprotams mandāts izklāstīt uh, itra nostāju, un es jau nāku no ēnu referents sanāksmes skaidrot mūsu nostāju par ETS. NV komanda, nav šaubu par to, skati itras nostāja ar uh, visnotaļ izteikt apetīti, tā varētu sacīt, jau vairāki referenti piedāvātie kompromisi, kas pamatojas uz itre atzinumu, arī tiek eh, piedāvāt. Vēl ir daži jautājumi, kas nav atrisināt, pie tiem vēl jāstrādā. Šodien ēnu referents sanāksmē. Uh, mēs nonācām pie vairāku punktu izslēgšanas, tā lai tos iestrādāt kompromisos. Samazināšanas faktors tika apspriests, brīvais, brīvās kvotas um, un obligātās, tātad tā saucamais Duncan mehānismi. Tad mums izdevās panākt kompromisu diskusijas šodien, vēl netika panākts secinājums vienošanās, taču itre nostājas apspriešana bija ļoti konstruktīva, un to izmantosim arī nākošais diskusijās. Ir vairāki punkti, kas šodien pavirzījās uz priekšu attiecībā uz fondiem. Arī šeit mums ir dalītā kompetence. Tā ir jauna tēma, itre komanda. Tātad es apspriedīšos ar ēnu referentiem kas pārstāv vairākumu EPP, e ECR, SND un ALDE nākošnedēļ. Tātad mēs esam gatavi virzīties tālāk, kopš ir ieviesies sarunās jaunais elements, kur nebijām skatījuši ātrāk. Tātad mēs, kā IT rekomenda, turpināsim virzīties kopīgiem spēkiem envi diskusijas. Mēs arī mēģinām būt konstruktīvi, sabalansējot diskusijas kad NV uh, komandā ir strupceļš un es tad nāku klājā ar iespējamiem kompromisiem. Arī NV ir jānodrošina parlamenta vairākuma atbalsts ne tikai komitejā. Turpinās diskusijas, kas nav oficiāli uz galda vai uz dokumenta, dokumentā rakstīta, taču ir runa par to, kā jārīkojas tālāk, vai jāpievērš dialogam, vai plenārsēdē. Mana doma ir tad, ja nav vienošs uh, um, sanāksmes ar ēnu referentiem, tad mums rodas iespējas, ka Envi jau ir ņēmus vērā mūsu nostāju, vai arī jāskatās, ja tas nav noticis, tad mēs nevirzīsim uz plenārsēdi. ITRE komitejā vairākums ir nedaudz atšķirīgs no uh, Envi komitejas, un tas viss atainojas plenāru sēdē. Tad mums jādomā, kāda ir virzība. No otras puses, ja komiteja nostāja ir labi saskaņota, tad uh, tas būs ātrāks veids, kā virzieties uz dialogu. Oficiāli tas vēl netiek apspriest, taču es domāju, ir vērts, uh, ka es jums atklāju, kā mēs risināsim šo lietu iespējams nākotnē. Ir vairāk diskusiju punkti, kur es saņemu vadlīnijas no mūsu ēnu referentiem kas attiec uz to darbu, kas man jāveic kā itre referentam Envi komiteja. Ir vairāk jautājumu, kas vēl nav atrisināt, tas ir skaidri jāsaka, kaut kas izkustēsies no vietas, taču līdz šim mūsu atzinums šeit tiek ņemts vērā, un tas varētu būt labs pamats vairākiem kompromisiem arī Envi komiteja. Tik tālu esam tikuši, ir notikušas trīs ēnu referents sanāksmes Envi komiteja, viena uh, Eh, sanāks notiks šodien, mēs virzāmies tad eh, pretī būtībā. Es esmu priecīgs par to, ka norisinās nepārprotams balsojums, spēcīgs balsojums komiteja un esam arī ievērojuši mums atvēloto laika grafiku. Tas mums dod iespēju ja strādāt. Ja grafiks būtu iekavēts, tad manā rīcībā nebūtu šī skaidrā mandāta un skaidrā signāla no komitejas, kā virzīties tālāk. Paldies. Thank you, thank you very much, kolēģi. Thank... Paldies, godāmā kolēģi. Lielas paldies par uh, jūsu ziņojumu. Un uh, liels paldies arī par uh, jūsu posto viedokli. Mēs saprotam, ka šis darbs bija ļoti sarežģīts. Mūsu politiskās grupas un arī ēnu referentu starpām nācās par daudz ko vienoties. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir dalīta atbildība ar uh, vides komiteju balstoties uz 54. pantu. Tagad Rūbiga kungs. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos eh, pateikties eh, mm, referentam. Es uzskatu, ka itre priekšlikums ir ļoti līdzsvarots. Un tajā ir ņemtas vērā visas intereses. Uzskatu, ka tieši tādam ir arī jābūt mūsu priekšlikuma mērķim. Galu galā šeit nav runa tikai par oglekli, te ir runa arī par darba vietām, kas pazūd. Mums uh, vajadzētu mm, vērsties pret bezdarba paplašināšanos uh, Eiropā, un mums ir jāvēršas arī pret mm, investīciju pazušanu. Mums ir jāveido spēcīga sociālā struktūra Eiropā, un, lai to panāktu, mums ir spē vajadzīga spēcīgāka rūpniecība. Mūsu mēķim ir jābūt reindustrializācijai. Uh, Tas ir ne tikai 20% līdz 2020. gadam, bet mums ir jānosaka arī otrs mērķis 30% līdz 2030. gadam. Tikai tad radīsies jauns darba vietas, tad mēs varēsim investēt un mūsu sociālā sistēma būs spēcīgāka. Tieši tāpēc, vedot sarunas ar vidas komiteju, mums vajadzētu paskatīties uz to, kas tiek darīts ar ETS ieguvumiem. Tos vajadzētu pēc tam ieguldīt modernizācijas fondā. Vajadzētu nodrošināt jaunas darba vietas un jaunas investīcijas. Un šeit pat svarīgākais būtu, lai šī nauda tiktu investēta, lai mēs varētu sasniegt savus uh, samazināšanas mērķus. Ja runa par finanšu ministriem, un ja šī nauda pazūd no Eiropas, tad mēs saskarsimies ar, ar vien lielākām problēmām. Uh, Es gribētu aicināt, lai eh, modernizācijas fonds eh, tiktu veidots un lai tā būtu ītra centrālā prasība. Protams, ka noteikti mums būs jāskatās šis jautājums arī plenārsēdē, ar un uzskatu, ka šis jautājums ir tik svarīgs, ka visiem uh, re, deputātiem ir jādod iespēja paust savu viedokli. Kaut kolā šeit ir runa par to, ka mēs nevēlamies paaugstināt bezdarbu. Mēs vēlamies, lai Eiropā būtu vairāk labi apmaksātu darba vietu. Mums ir vajadzīga arī modernā un priekšu ejoša rūpniecība Eiropā. Paldies tagad Nībelers kundzei. Uh, Paldies, priekšādātājs, varu tikai vienīgi pievienoties eh, tam, ko teica Rūbīga kungs. Gribētu sirsnīgi pateikties eh, referentām. Paldies, ka mēs eh, saņēmām tik plašu informāciju par pašreizējo situāciju sarunās. Un varu tikai un vienīgi vēlreiz aicināt paustu itre pozīciju arī vides komitejā. Es eh, domāju, ka Federas kungs šeit ir paveicis ļoti labu darbu. Rubikungs jau runāja par eh, šiem jautājumiem, un arī jūs, eh, priekšādātāja kungs, esat ļoti pie tā strādājuši. Domāju, ka mēs visi varam par to būt viensprātis. Tieši tāpēc pats svarīgākais būtu arī saglabāt šo nostāju. Mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ko saka vides komiteja. Rubīkungs teica, ka galu galā Mums vajadzētu saglabāt mūsu rūpniekus šeit, Eiropā, nevajadzētu ražošanu pārcelt uz citurieni. Ja tas tiks darīts, tad arī pētniecība tiks kaut pārcelta kaut kur citur, un konkurence ārpus Eiropas arī neguļ. Jā, protams, mēs šeit runājam par ambicioziem mērķiem, bet mums ir jāpaskatās arī, ko veic citas valstis. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums šeit itra komitejā ir jāpieturas pie tā, par ko mēs nobalsojām. Liels paldies, ka jūs esat iesaistījuši visas politiskās grupas šajā procesā. Es domāju, ka ir ļoti būtiski um, diskutēt. Nepietiek tikai ar to, ka mēs pasakam jā vai nē tam, kas ir mums uzlikts uz galda. Attiecībā uz tālāko procedūru šeit varu jums tikai vienīgi piekrist. Protams, tas būs atkarīgs no rezultātiem. Mums būs jāskatās, kas notiks ar NV balsojumu. Un ja runa par itre, tad, protams, ka šī situācija nav apmierinoša, un mums ir jāskatās, kas būs tālāk. Tātad mums, protams, būs jāiet arī uz plenāru sēdi, un uh, sarunās, protams, ir jādomā par gala balsojumu plenāru sēdē. Šeit noteikti ir arī jādomā par plenārsēdes balsojumu rezultātiem, ja tie ir labi, uh, tad mēs varam arī daudz labāk vest sarunas tālāk padomē. Protams, pats svarīgākais ir, kas no tā visa iznāks. Es priecājos, ka mums būs iespēja vēlreiz par to apspriesties. Paldies, tagad Roela kungs. Pavisam īsi. Uzskatu, ka Fedevas kunga norādījumi ir ļoti būtiski. Jā, ir ļoti labi, ka mēs eh, rīkojāmies tik ātri, un līdz ar to mūsu saruna pozīcijas ir ļoti labas. Attiecībā uz mūsu izstrādāto kompromisu, jā, šī situācija bija sarežģīta. Mums ir jādomā par eh, certifikātiem, par to izsolēm un eh, par to, kas notiek, ja tas viss tiek atlikts. Trešā piezīme. Man ir skaidrs, ka mums jebkurā gadījumā parlamentā būs vajadzīgs balsojums. Uh, Ja runa par tik svarīgu jautājumu, tad mm, nedrīkst būt tā, ka mēs vienkārši neņemam vērā tos kolēģis, kas nedarbojas komitejās. Tas nebūtu demokrātiski. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis balsojums eh, notiktu. Šīs temats kaut ko attiecas uz visiem. Paldies! Varu tikai atkārtot to, ko teica kolēģi pirms pāris minūtēm. Mēs esam panākuši kompromisu pēc ļoti garām diskusijām ITRI komitejā. Un šīs kompromiss bija ļoti līdzsvarots. Tas nozīmē, ka mēs esam e, paveikuši ļoti labu darbu, mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs apspriedāmies par šo jautājumu, jo mēs vēlētos, lai jūs a, e, saglabātu ITRI komitejas viedokli. Mēs saprotam, ka, jūs es, ka mēs esam ka jūs esat pārliecināti, bet mēs gribētu aicināt, lai jūs turpinātu šo darbu. Dažkārt daži no mums ir arī vides komitejas vied, m, mm, deputāti, un mēs ļoti labi zinām, kāda ir šī e, atmosfēra. Protams, dažkārt tas var būt sarežģīti. Tas ir arī jautājums par e, plenārsēdes balsojumu. Eiropas parlamentā ir tāds e, nerakstīts noteikums, tāds kā paradums. Ja runa par asociētām komitejām, kas darbojas balstoties uz 54. pāntu, tad mums ir jādodas uz plenārsēdi. Nekur tas nav rakstīts, bet eh, parasti šī procedūra ir tieši tāda. Balstoties uz 54. punktu, mums ir jāiet uz plenārsēdi. NV komitejas balsojumā bija ļoti grūti pateikt, kas īsti notiks. Bija nebija saprotams, vai to pietiks vai nē. Tāpēc varbūt mums vajadzētu paskatīties, kas eh, notiks, un galīgajam balsojumam tomēr varbūt vajadzētu būt plenārsēdē. Vēlreiz liels paldies par eh, jūsu pieeju un par jūsu darbu. Referenta kungs, tagad dodu jums vārdu. Paldies uh, Nībleres kundzei, Roila kungam un arī Buzek kungam par uh, ļoti lepniem vārdiem. Tas attiecas uz visiem, kas ir strādājuši pie šī jautājuma. Ir uh, jānodrošina tas, lai visi to varētu akceptēt. Protams, nevienmēr tas nozīmē to, ka to būtu vienkārši izdarīt un uh, tas varbūt arī ietekmē mūsu kompromisu. Dažkārt mums ir jārīkojas tā daudz um, vienkāršāk. Ja grupas uzskatīs, ka tās nav devušas savu ieguldījumu kompromisā, tad kāda gan jēga ir piedalīties šajā kompromisā? Tas būtu viens punkts. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Domāju, ka kolēģi piekritīs, ka es arī izteikšos viņu vārdā. Mums ir paredzētas konsultācijas nākamnedēļ. Es zinu, ka mans darbs Aldē jau ir beidzies. Un dažkārt, tad, kad jūs esat referents, jūs varbūt darbojaties ne tikai savas grupas vārdā. Es mēģināšu to darīt arī NV komitejā. Liels paldies par jūsu darbu. Es arī turpināšu tālāk strādāt pie tā, lai visas pārējās grupas piekristu šim kompromisam. Lielas paldies eh, referentām, paldies eh, Federika. Esam pabeiguši šo punktu un tagad pāriesim pie septītā punkta. ITER apmeklējums Kadarašā. Tas bija 24. oktobris. Informācija par šo vizīti. Uh, well, um, colleague uh, Eugen Freund. Uh, Mūsu kolēģi Eugens Freunds, Klēra Mūdija, Miroslavs Pohe un Flavio Sabonato viesojās ITER. Četri kolēģi. Varbūt jūs varētu izteikties viens pēc otra. Pirmais - Freunds. Paldies, priekšādātāji! gribētu paust savas dusmas. Mēs runāsim par vissarežģītāko, visaugstāko iespējamo tehnoloģiju, ko jebkād esam redzējuši, kur eh, jebkād esam bijuši. Un lūk, man ir šis te USB uh, eh, rīks, kur um, esmu noglabājis video ar uh, mūsu vizīti. Uh, un man pateica, ka mēs nevaram parādīt šo video 21. gadsimtā šeit, šajā zālē. Lūk, šāda plaisa mums te ir jāpārvar, runājot par tehnoloģijām. Priekšēdētāji, jūs varbūt arī esat dzirdējis, ka gribēju sākt savu uzstāšanos ar šo video, Un uh, gribēju arī teikt, ka mēs šeit runāsim par vislielāko naudas sadedzināšanas mašīnu vai arī par cilvēces eh, glābēju. Nu, te es gribu teikt, ka uh, tieši tas ir ITER. Delegācija viesojās ITER 24. oktobrī. Šajā delegācijā piedalījās arī Kristians Ēlēs, bez jūsu pieminētajiem, arī Fāvio Zanonato un Jakobs de Lunde no Zaļo grupas. Mēs eh, tikāmies eh, citas starpā ar Bernāru Vigolu, kurš ir ITER starptautiskās organizācijas eh, ģenerāldirektors, tāpat arī ar Johanu Švemeru, kurš pārstāv Eiropas aģentūru, kas darbojas ITER. Viņi abi pavadīja ar mums daudz laika, lai izskaidrotu šo sarežģīto, komplicēto reaktoru. Ja viss darbosies, tad ITER varētu demonstrēt fūzijas enerģijas eh, izmantošanu mierīgiem mērķiem. Ja viss būs iespējams, tad uh, ar šo reaktoru varēs uh, ražot tīru un pieejamu enerģiju. Ir trīs izaicinājumi. Tātad tehnoloģiskais izaicinājums iz, uzbūvēt mm, Tohamoku, kas ir reaktoru centrs, tāpat arī integrēt visus komponentus un uh, Eh, vadīt starptautisku sadarbību. Šeit ir runa par projektu, kur piedalās Eiropa, Ķīna, Indija, Japāna, Koreja, Krievija un ASV. Eiropa maksā apmēram 45% no iegādes, kamēr pārējie iemaksā apmēram 9% katrs. Kā mēs visi zinām, priekšādātāji multilaterālisms ir ļoti uh, skaisti teorei, teorijā, bet eh, praksē tas var izrādīties visnotaļ sarešķīti. ITER gadījumā tas nozīmē to, ka vairākus gadus projekts negāja pareizajā virzienā. Tika izveidots vēl viens rīcības plāns, tas notika 2015. gadā, lai izklāstītu skaidras prioritātes un reformu laika grafiku. Šajās reformās ir iekļauts skaidrs lēmumu pieņemšanas process un atbildīgums. Tad, tad ģenerāldirektors būs tas, kas pieņems lēmumus. Reāla laika grafika noteikšana plazmas operācijām 2025. gadā. Iepriekš tas bija paredzēts 2020. gadā, un uh, fūzijas elektroenerģijas ražošana 2035. gadā. Nav īsti skaidrs, kas uh, īsti notiks, vai mēs vispār kaut ko tādu pieredzēsim savas dzīves laikā. Mēs eh, visus to ceram. Es ceru, ka jums tas eh, izdosies. Tāpat arī mums ir jādomā par mm, resursiem, mums ir jādomā par eh, mērķu noteikšanu, lai sekotu līdz tam, kā šie mērķi tiek izpildīti, tad laika grafika ievērošana, neatkarīga projekta uzraudzība, kas ļaus uzlabot uh, projekta darbību, un uh, šī Eiropas daļa projektā Te tā ir jaunas atbildība par trīs svarīgiem posmiem. Pirmām kārtām Kadarašas centrs, otrām kārtām sadarbība ar Japānu pie trīs fuzijas projektiem, tā ir tā saucamā plašākā pieeja, un pēc tam nākamā fāze - eksperimenti ar fuzijas reaktoriem. Mums ir jāsadarbojas ar Eiropas laboratorijām, kas būvē ITER komponentus. Tas rada iespējas rūpniecībai, pētniecības laboratorijām un MVU. Tas ļauj veidot Eiropas rūpniecisko fāzi šāda veida enerģijas ražošanai. Tāpat arī gribētu norādīt, ka šī struktūra ITER projektam ir ārkārtīgi sarežģīta. Kā jau es minēju, ir bijušas grūtības, taču darbs tagad ir visiem ļoti skaidrs un tas turpinās. Un Tas attiecas arī uz uh, enerģijas ražošanu ar uh, fūzijas palīdzību. Tas arī būtu viss. Lielas paldies! Priekšādātāji, uh, jūs man tagad izbiedējāt, sakot, ka nepieredzēšu 2030. gadu. 35. 35. taču arī nav nemaz tik tālu. Ma Klēra Mūdī tagad. Paldies, priekšādātāji! Jā, jā, mēs visi vēlētos pieredzēt šo demo projektu 2035. gadā. Es gribētu pateikties kolēģiem par šiem komentāriem. Viņš teica, ka mēs varam pabeigt viņa iesākto. Īsti nezinu, kas te vēl ir pabeidzams, bet nu paturpināšu mazliet uh, viņa detalizētos komentārus. Jā, šis projekts patiešām ir uh, ārkārtējs. Patiešām žēl, ka mēs eh, neredzējām eh, mūsu kolēģi uzņemto video. Ir patiešām neticami eh, redzēt visu to, kas šajā vietā ir izdarīts. Tāpat arī tas parāda, ko mēs varam panākt globālā mērogā, mēģinot risināt klimata pārmaiņu jautājumus. Tieši par to šeit ir runā. Mēs uh, panācām ļoti lielu solu uz priekšu ar vienošanos Parīzē, bet te ir runa par reālu projektu, kas tiek uh, virzīts uz priekšu visā pasaulē, lai mēs atrastu risinājumus, kas mums visiem ir tik ļoti vajadzīgi, uh, mēģinot pārvarēt klimata pārmaiņas un mēģinot nodrošināt enerģiju patērētājiem un risināt citas pieminētās problēmas. Uh, Kā jau es minēju, šis projekts nebija vienkārši, neviens tur negaida no šāda veida projektiem. Mērķi ir ļoti lieli un uh, tehnoloģijas sarešķītas. Taču pašlaik tas viss tiek darīts un tiek noteikts arī ļoti reāls laika grafiks. Laika grafika pielāgošana, pamatojoties uz 2015. gadā pieņemto jauno rīcības plānu, uh, ļauj noteikt eh, pakāpeniskos mērķus, kas ļauj mums izvērtēt eh, procesu, kādā veidā tad šis projekts mēģ, mē, mēģina sasniegt savus mērķus. Tāpat arī procesa uzraudzība. Šeit ir paredzēta ārējā uzraudzība un ir jādomā arī par citām komplikācijām. Te nav runa tikai par finansēm, te ir runa arī par materiālo pienesumu, kas uh, uh, ir vajadzīgs no citām valstīm, lai šo projektu varētu virzīt uz priekšu. Uh, tāpat arī ir jādomā par uh, vadības institūcijām citās valstīs. Ir jā, jādomā par piegādes ķēdi, kas uh, ļaus nodrošināt, ka šie mērķi tiks uh, sasniegti. Protams, vēl ar vienu pastāv jautājumi kas nav atbildēti pirmām kārtām par plazmas sasniegšanu 2025. gadā un tālāk demo 2035. gadā. Jautājumi ir, piemēram, par ārkārtas situācijām, par uh, to, kas varētu noiet greizi līdz 2025. gadam. Bet, nu, šie jautājumi ir daļa no procesa, kas uh, tiks nodrošināts ar nepārtraukto uzraudzību. Noslēgumā, un es eh, domāju, ka šeit tikai atkārtošo Ignu teikto, mēs nedrīkstētu aizmirst eh, šī projekta vīziju un to, ko mēs varētu sasniegt, ne tikai pašās beigās, kas, protams, ir vitāls mērķis, bet arī, eh, ko mēs mācīsimies šī projekta attīstības gaitā, ko mēs esam jau iemācījušies, un uh, Te nav runa tikai par šo enerģijas avotu. Mēs mācāmies arī ļoti daudz ko uh, materiālā zinātnes un robotikas jomā. Uh, šeit mēs varam iesaistīt arī MVU. Te ir runa par dažādu tehnoloģiju attīstīšanu, par ļoti uh, kvalitatīviem ražošanas procesiem. Šim projektam ir daudz citu blakus efektu. Paldies! Hey. Thank you very much, kolēģi Miro. Paldies, uh, kolēģis Miroslavs Boka tālāk. Paldies! Labdien visiem! Šogad esmu referents par Eiropas Savienības kopuzņēmumu Eh, atskaitēm. Līdz ar to es vairāk tādu grāmatvedīsku skatījumu izmantoju attiecībā uz ITER. Jāsaka, ka ir jāatzīst pēdējo mēnešu laikā sasniegtais progress, pateicoties jaunai vadībai, kas sāka savu darbu un arī Eiropas komisijā atbildīgie ir nomainījušies. Domāju, ka ja, ja jaunā vadība pieturēsies pie tehnoloģiskiem stūrakmeņiem un kritērijiem, kas ir noteikti, turpinās labu sadarbību ar starptautiskajiem piegādātājiem, tad tas var nosek, noslēgties sekmīgi. Šeit ir jāstrādā arī diplomātiskajā ziņā ļoti aktīvi. Uh, ITER padomē, kur sanāksim ir paredzēta pavisam drīz, tuvākajās dienās. Un tas ļautu uh, virzīties straujāk uz priekšu, sasniegt lielāku progresu. Bet ir dažas lietas, kur varbūt mans viedoklis ir atšķirīgs no kolēģa sacītā. Pirmkārt, par ekonomisko skatījumu, ka ir pieaugušas izmaksas, par kavēšanos un nespēju sasniegt eh, termiņu 2025. gads. Eh, par to ir komisijai jādomā, bet eh, viens no riskiem saistīts ar starptautiskajām attiecībām. Daudzās diskusijās mēs uzdevām jautājumus par stabilitāti, runājot par partneriem kā Krievija vai apvienoto karalisti pēc Brexit vai pat ASV pēc šī rīta balsojuma Un e, jāsaka, ka tādi faktori var apdraudēt visu projektu. Viena no problēmām iekšējām, kas mums ir atkal un atkal jāpiemina katru reizi, kad debatējam par šo jautājumu, ir atšķirīgs e, politiskais skatījums uz energobilanci. Mēs skatāmies e, uz iespējām samazināt energoresursu patēriņu, un ja nākotnē kādas dalību valstis uh, kļūs par pretiniekiem kodolsintēzes idejai, tad eh, komisijai un padomai būs grūti pamatot eh, šāda milzīga projekta finansēšanu. Tā ir viena no būtiskākajām uh, problēmām. Ir jādiskutē arī ar šī projekta pretiniekiem. Paldies, Flavio Zanonāto tālāk. Paldies! Es ar prieku apmeklēju Karadašu. Man bija iespēja uz vietas redzēt, kā šis projekts darbojas. Zinātniekiem e, būtu ļoti liels prieks e, e, redzēt, kas tur notiek. Esmu pats no Padovas kur notiek vairāk eksperimenti e, saistībā ar kodolu sintēzi. Es biju daudzus gadus padomus mērs un sekoju e, šiem notikumiem. Pirms 30 gadiem e, vadošajam profesoram prasīju, kad tad mēs nonāksim pie kodola sintēzes. Viņš teica, pēc 20 gadiem. Desmit gadus vēlāk Es prasīju, cik tad ilgs būs laiks vajadzīgs, lai nonāktu līdz kodolsintēzei, un viņš teica, vēl pēc 30 gadiem. Nu, ir kāds laiks pagājis, un es atkal viņam jautāju, kad būs kodolsintēze, un viņš teica, pēc kādiem 40 gadiem. Izskatās, ka tā e, ir tāda progresija, ka jo ilgāks laiks paiet, jo izskatās, ka vēl vairāk laika būs nepieciešams. Un Jāsaka, ka šis projekts nerada sintēzi, bet gan enerģiju. Kontrolēta, kontrolēta kodola sintēze ir iespējams e, radīt tādā kontrolētā vidē, bet pietrūkst enerģijas, lai to varētu panākt ir nepieciešams eh, demo aprīkojums, un mēs nezinām, kad eh, tāds būs eh, pieejams, cik tas maksās un tā tālāk. Mēs plānojam kodolsintēzi panākt līdz 2050. gadam bet eh, daudz kas tas var būt eh, tikai nākamajā gadsimtā. Un žēl, ka ne jūs, ne mēs visdrīzāk eh, to nesagaidīsim bez lēcienveidīgas attīstības zinātnē. Nu, katrā ziņā nav tā, ka esmu pret to, bet daudz kam vēl ir jānotiek. Izrietošās tehnoloģiskās attīstības Varbūt šeit ir ļoti plašas iespējas, bet visiem e, sadarbojoties, visiem sadarbojoties, tas skaitā, piemēram, Korejai, Krievijai, Ķīnai, Indijai, visiem jāsadarbojas, un tā arī pat par sevi ir labā lieta. Tas savā veidā tāds miera nodrošināšanas elements, e, cilvēks sāk meklēt uh, alternatīvs risinājums, bet eh, runājot par to, ka tas paglāps planētu no globālās sasilšanas, nu, es teiktu, ka šeit ir cits laika grafiks. Šeit ir jāskatās, vai ir iespējams nonākt pie kādas konkrētas ierīces un vai kāds to var par saprātīgām izmaksām arī uzbūvēt. Eh, negatīvās lietas šeit ir milzīgas izmaksas, laika grafiks, tas tikai un vienīgi pagarinās. Tāpat uz vietas e, tiek strādāts ar ļoti sensitīvu sistēmu tiešām tā ir ļoti tāda sensitīva ģeoloģiski ziņā vieta, kur notiek darbs. Nu, kopsavilkumā, varētu teikt, elements ir interesants, bet tikpat interesants pasākums ir došanās uz Marsu, kas arī nozīmētu daudz tehnoloģiskas attīstības. Bet, nu, negaidu tuvākā laikā konkrēts uh, iegūms. Eh, jā, paldies, fantastiskas atskaites lieliskas, un tik tiešām es piekrītu, ka, acīm redzot, bija kaut kas ļoti neierasts, e, ko jūs redzējāt. E, es vēlos mudināt arī citus kolēģus. Pirms sešām nedēļām es ar Dominiku Ristoriju apspriedu, tad, tad ģenerālu direktoru e, apspriedu ITER apmeklēšanas jautājumu, jo tas ir viņu valstī, viņš ir francūzs Viņš norganizēja to, un mēs vienojāmies, ka būs vēl viena vizīte. Līdz ar to pēc dažām nedēļām vai eh, nākamā gada sākumā būs vēl viena vizīte. Jo gan viņš, gan es vēlējās izvairīties 12, 13 eh, cilvēku vienlaicīgi apmeklēt, jo sešiem cilvēkiem daudz vieglāk ir eh, organizēt un kontrolēt šo apmeklējumu. To organizēs Eiropas komisija. Tātad būs vēl viena vizīte, tā kā tie, kas jūs dzirdēja, kolēģi, es noteikti domāju, ka jums ir arī jāapmeklē ITER. Vēl kaut kas sakāms jums, lūdzu, mums ir vēl nedaudz laika. Jā, pavisam īsi vēlējos tikai painformēt, ka tie, kas uh, ir interesēti redzēt šo video, un es nevarēju jums to parādīt, izskaidrot iemeslu dēļ. Eh, Tā, video ir YouTube atrodams, eh, meklējiet manu vārdu, Eugen Freund, MEP, ITER. Jūs redzat, video ir aptuveni divas minūtes garš, un tad jums vismaz būs kāda ideja, par ko mēs runājam. Katrā ziņā video ir pieejams. Es labprāt noskatīšos eh, jūsu video pēc tam, kad būšu apmeklējis ITER, nevis eh, tā vietā, lai apmeklētu ITER. Paldies, kolēģi! Trijos atgriežamies pie darba un rītdien, protams, balsošana. Paldies! Yeah, that's great. That's great.